diezgan līdzīga situācija kā tev. Bet mēģināsim visu tikt priekšā. Man tā, tā dāma nosauca tavu uzvārdu. Tāpēc, kas tev ir priekšā. Aha, ok. Destinā. Colleagues, could you please take... Godatie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas, lai mēs varam sākt darbu. So good morning, dear colleagues. Labrīt, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Sveicu jūs uh, šodienas plenāras sesijā. Mēs runāsim par demokrātisko leģitimitāti ekonomikas pielāgošanas programmām. Un es gribētu sveikt šeit Norbertu Lamertu, Bundestaga spīkeri, kā arī Dominiku Haniganu, kas ir priekšsēdētājs uh, kopējā uh, Eiropas Savienības lietu komitejā īrijas parlamentā. Tāpat sveicu kolēģus uh, no Eiropas parlamenta Otmaru Karasu un Liemu Hongu un Goču, kas ir līdzreferenti par pašiniciatīvas uh, ziņojumu, kura temats ir uh, trojkas lomas un darbības izvērtēšana. Jūs saņēmāt runātāju kartītes ar kurām jūs varat pieteikties, piedalīties diskusijā. Ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu aizpildiet šādu kartīti un uh, iedodiet to zāles apkalpei. Noteikumi ir tādi paši kā vakar, proti diskusijā izteiksies četri dalībvalstu parlamentu pārstāvji un tad viens Eiropas parlamenta deputāts. 4 pret 1. Un tagad ķersimies klāt darbiem. Uzklausīsim eh, vicepriekšsēdētāju Karaskungu un Liemu Hangun Goču. Karasa kungs, pirmais desmit minūtes lūdzu. Eh, cienījamā podimāta kundze, dāmas un kungi, labrīt visiem! Man ir liels prieks, ka šodien mēs varam runāt uh, par Eiropas parlamenta darbu, kas bija veltīts trojkas darba izvērtēšanai. Es gribētu uh, novērst uzreiz visus iespējamos pārpratumus, proti pagājušajās dienās man uh, bieži ir uh, radies tāds iespējas, ka mums jautā, vai jūs vispār drīkstat to darīt. Mēs drīkstam to darīt, mums tad pat ir jādara. Eiropas parlamentam ir pienākums pārbaudīt Eiropas institūciju darbību un to lēmumus. Pat ja šie, šis iestādes nestrādā balstoties uz kopienas likumdošanu, mums ir pienākums šo darbību izvērtēt un izdarīt secinājumus. Diemžēl masu mēdījos eh, reizēm tiek radīts iespējas, ka eh, mūsu eh, kontrole un šis pārdomas par nākotnes uzlabojumiem, ka tas tiek pielīdzināts tikai kritikai un citu institūciju darba noraidīšanai tā nav nekāda nekonstruktīvā kritika. Mēs uh, esam uh, spiesti, tas ir mūsu pienākums, izvērtēt institūciju darbu. Un kā vakar teica uh, priekšstādājs Barosu, nepieciešams noteikt, uh, kā uh, tiek uh, veikta darbība. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas Savienība, protams, nebija gatava krīzei, ne politiski, ne struktūrāli. Arī finanšu ziņā mēs nebijām sagatavoti un institūcijas arī dzām nebija gatavas. Neviens ekonomikas modelis nebija gatavs tāda apjoma krīzei. Eiropas Savienība uh, īpaši smagi uh, izcietusi šo krīzi, tāpēc, ka 73. gadā Māstrihtes līgums tika pieņemts, bet nerealizēts pilnībā. Mēs monetāro savienību neesam attīstījuši par īsti no ekonomikas savienību. Gan Eiropas Savienība, gan dažas dalību valstis īpaši smagi piedzīvoja šo krīzi, tāpēc, ka stabilitātes un izaugsmes pakts netika īstenots. Un Lisabonas stratēģija izaugsmai, nodarbinātībai un sociālajai kohēzijai netika iedzīvināta. Vakar komisijas priekšsādātājs norādīja, ka šis krīzes laikā, šajā vētrā mums ir jālabo savus kuģis, te pašā laikā cenšoties vētru pārvarēt. Un mēs esam daudz panākuši, kaut gan arī krīze vēl nav pieveikta. Mēs neesam arī uh, guvuši visas mācības no šīs krīzes un neesam attiecīgi rīkojušies. Eiropas centrālas bankas bijušais priekšsādātājs Trišēkungs teica par to, ka šī ir bijusi vislielākā parādu un banku krīze kopš otrā pasaules kara. Un šo krīzi mēs nebūtu pārvarējuši bez Eiropas solidaritātes. Mēs nebūtu spējuši neko paveikt bez trojkas. Katrā gadījumā bez trojkas krīze būtu izvērsusies vēl plašāka un smagāka nekā pagājušā gadsimta 30. gados. Daudzas valstis nevarēja vairs eh, iegūt kredītus eh, finanšu tirgū. Eh, dažas valstis bija gandrīz gatavas izstāties no eirozonas. Vairākas valstis nevarēja pašas vairs veikt savus uzdevumus, nevarēja nodrošināt uh, izglītības sistēmu, inovācijas, investīcijas, sociālās programmas. Un Eiropas Savienībai nebija visu vajadzīgo zin, ekspertu zināšanu, lai šo krīzi viegli pārvarētu. Tāpat mums trūka finansējumā. Vienīgais instruments, kas mums bija pieejams, bija starptautiskais valūtas fonds. Un SVF ietveros uh, ir daudz ne Eiropas valstu, viņiem ir vairākums tur, jaunatistības valstīm ir ļoti liela vara. Un uh, SVF eh, kā viena organizācija nebūtu spējusi uh, mums palīdzēt. Mēs nedrīkstējām visas pilnvaras nodot SVF, jo tad mums vajadzētu uh, piemērot mūsu krīzes risināšanai globālos noteikumus, kas nav Eiropas noteikumi. Tāpēc bija pareizi piedāvāt eiropeiskāko modeli, un tā bija trojka. Kaut gan trojka nav arī modelis, kuru mēs pazīstam no kopienas tiesībām. Mēs izveidojam trojku, iesaistot tajā dažādas institūcijas ar dažādu leģitimizāciju, bet katrā gadījumā tas bija tāds starp valstu instruments, nevis kopienas tiesību instruments. Un e, tajā brīdī mums nebija nekādas alternatīvas trojkai. Mēs daudz, protams, esam iemācījušies. Arī mēs, e, parlamenta deputāti, mēs e, noturējām vairākas uzklausīšanas, mēs devamies vizītēs un iemācījāmies daudz par trojkas darbības metodiku. Tagad esam sasnieguši to, ka Eirozona ir stabila. Nevienā no valstīm krīze nav uh, kļuvusi nekontrolējama. Īrija un Portugāla jau ir izstājušās no uh, pielāgošanas programmām. Banku savienība top, uh, banku regulējums tiek īstenots. Un uh, SVF arī mazināja savu dalību no trešdaļas finansējuma līdz 10%. Trojkas darbības rezultātā mums bija vairāk finansējuma un vairāk laika, lai īstenotu programmas un lai atmaksātu kredītus. Tomēr, un es to teikšu eh, tīšam, tomēr, neskatoties uz to visu, mums kā parlamenta deputātiem dalībvalstu parlamentos un arī Eiropas parlamentā jāsaprot, ka nebija pilnīgas caurskatāmības, nebija arī demokrātiskās leģitimitātes Eiropas līmenī, un arī dalībvalstu un starp institūciju līmenī šī leģitimizācija bija ļoti dažāda. Tāpat trūka kopienas kontroles. Ļoti labi, ka parlaments tagad izvērtē trojkas darbību un cenšas izdarīt secinājumus nākotnē par to, kā varētu grozīt attiecīgos līgumus. Mums vajadzētu arī eh, noteikt, kā strādāt tālāk. Fiskālā konsolidācija, struktūra reformas un inovācijas izaugsmē nodarbinātībai tie ir mērķi, kas nosaka mūsu ziņojuma satvaru. Mēs attiecīgi esam sagatavojuši priešlikumus nākotnēji. Mēs nepieprasām, lai trojka izbeigtu tagad savu darbību. Tā ir, protams, jāpabeidz iesāktās programmas, bet trojkas darbības izvērtējums ir novedis pie tā, ka mēs guvām mācības arī nākotnes krīzēm, un mēs ceram, ka mūsu paveiktais darbs ļaus mums skaidrāk saprast, kā jārīkojas nākotnē. Runa nav par to, ka mēs kādu vainām. Nē, mēs cenšamies izlabot, uzlabot situāciju. Paldies Karasa kungam, Es gribu jums atgādināt, ka arī šo plenāru sesiju mēs vadīsim kopā ar um, Grieķijas parlamenta vicepriekšsēdētāju. Tad es vadīšu šo sesiju no parlamenta puses. Un tagad mēs uzklausīsim otro līdzreferentu Liemu Huangu Ngoču. Desmit minūtes, lūdzu. Thank you very much, Annie. Liels paldies, darbie kolēģi. This report is. Uh... Šis ziņojums ir ļoti jutīgs, kā tagad mm, mēdz teikt. Tas ir ļoti jutīgs tāpēc, ka šodien Eiropā cilvēkos valda šaubas par trojkas leģitimitāti. Tas ir pirmais iemesls, un otrkārt. Today. Šodien cilvēki šaubās par trojkas rekomendētās eh, politikas efektivitāti. Un šī politika tika rekomendēta visur. Visus līdz, visam līdz šim patika Tīna. There is no alternative Pat Francijā opozīcijas spēki piekritēja iestājas par tīnu. Labi, es jokojos. Un, kad dalībvalsts tiek pakļauta atbalsta programmai, tad cilvēkiem tīna nepatīk un notiek daudz diskusijas. Un man vienmēr pārsteidz tas, ko vēl šodien dzirdēju no Barozo, ka viņš ierosina to pašu politiku. kaut arī katrā dalībvalstī ir atšķirīga situācija. Un ja jūs eh, piemērot šo sistēmu četrās valstīs, tad ir četras atšķirīgas situācijas. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Dublinā, Īrijā. Šajā valstī liberālais tirgus ir elastīgs, nav vajadzīgas tečeras stila reformas. Īrija ir banku krīzes paraugs. Šodien ar atpakaļējošu spēku eh, šo problēmu var risināt ar vienoto noreglēju mehānismu. Ja jūs paņemat Portugāles gadījumu, tad te nav runa par banku krīzi, atšķirībā no īrijas gadījuma. Portugāles gadījums. Uh, problēmu savstarpējās saistības dēļ ir radīta šī krīze. Un, ja jūs paraugāties, tad eh, bija taču iepriekšējo pasākumu un bija programma, kas tika īstenot. Var jau būt, ka tāda eh, ietekmes efekte eh, nemaz nevajadzēja būt uz Portugāles ekonomiku un uz Kipras ekonomiku. Tātad katrā valstī ir norisinājušās daudzas debates. Un arī pašas trojkas iekšienē norisinās debatas. Ieklausoties trojkas pārstāvis sacītajā, mēs atklājām, ka komisijas nostāja nebija tāda pati kā starptautiskā valūtas fonda nostāja. Es runāju te par uh, fiskālo reizinātāju. Komisijas nostāja bija tāda, ka viņa skatījumā šis reizinātājs bija vārgs un tā skatījumā budžeta konsolidācijai bija jābūt spēcīga. Kā jau jūs zināt, starptautiskā valodas fonda nostāja bija atšķirīga. SVF uzskatīja, ka fiskālais reizinātājs ir liels Un šādos apstākļos mēs iespējams par zēmu novērtējām budžeta konsolidācijas uh, ietekmi. Un SVF vairāk iestājas par uh, iekšējo devalvāciju struktūrālām reformām. Un tad ir nākošais jautājums. kur palika visas tās debates eh, starp cilvēkiem katrā no dalībvalstīm, starp eh, valdībām un trojkām un trojku. Um, mazo un ideju uzņēmumu apgrozījumu samazinājumu laikā. Kur visas tās debates palika? Nekur. Tas nekur neaizpaužas. Nevienā demokrātiskā uh, atbildības uzņemšanās struktūrā, un kāds tam bija sekas? Sekas bija tāds, ka mēs, es saku mēs, bet es ar to domāju trojka, piemērojam iespējams pārāk stingri visus ierobežojumos ar izcinājumus no makroekonomiskā viedokļa. Katrā valstī, neatkarīgi no konkrētās situācijas, ir bijušas struktūrās reformas darba tirgu. Katrā valstī ir izvērsti budžeta konsolidācijas pasākumi katrā valstī. Katrā no šīm valstīm tika <clears throat> ierobežoti privātā sektora un valsts izdevumi. Un kādas ir sekas, par tām varam lasīt ziņojumā. Mikroekonomiskie mērķi nav panākti. Protams, īstermiņā varētu sacīt, trojka ir izvairījusies no bankrota, taču ilgtermiņā, ja jūs paraugāties uz potenciālās izaugsmes prognozēm, ja jūs paraugāties uz <clears throat> eh, parāda īpatsvaru IKP, <clears throat> tad jūs redzat, ka tas ir lielāks nekā pirms atbalsta programmu izvēršanas. Tātad problēmas cēloņi ar vien ir spēkā. Hm, krīzē nav pieliks punkts. Un kā pieņemt pareizus lēmumus nākotnes vārdā? Vienīgā struktūra, kas var pieņemt šādu lēmumu, ir demokrātija. Jūs to zināt, tāpēc, ka jūs esat deputāti. Mums ir jāpieņem lēmums, vai šādi lēmumi bija pareizi un kādi būtu pareizie lēmumi nākotnē. Un mūsu ziņojumu pēdējā sadaļā mēs runājam par demokrātiju. Un man kolēģi manī runā par nākotni Eiropā, jo mēs īstenojam demokrāta Eiropā. Mūsu vidū ir eiroskeptiķi. Un tieši tāpēc mēs pavisam konkrētus priekšlikumus piedāvājam. Un es varētu sacīt, ka šis ziņojums nebūs tikai simbolis vien, tas izraisīs tālāku ziņojums, normatīvus pasākums, tad, kad tie būs nobrieduši. Ko konkrēti vēlos sacīt? Mēs uzskatām, ka uh, Vienotais noregulējuma mehānisms ir pirmais solis ceļā uz Eiropas monetārā fonda īstenošanu. Šis fonds var aizstāt starptautisko valūtas fondu. Šodien pastāv iespēja izveidot šādu Eiropas monetāro fondu. Šis fonds ir jāpārvalda ar kopienas metodu, ja mēs vēl valdītu demokrātiska atbildības uzņemšanā. Problēma ar vienoto noregulējumu mehānismu ir tā, ka tās ir, tā ir pārval, starpvaldību struktūra. Jā, mums jāspriež par Eiropas pusgadu, taču, ja paraugos tālāk, tad Man šķiet, jums kā Nacionālā parlamenta deputātiem būs jāsaskars ar pirmajām grūtībām jau rīt pat, proti ar to, ko Merkel sauc par um, makroekonomiskā kondicionalitāti. Un makroekonomiskā kondicionalitāte bez demokrātijas ir liela problēma. Vai makroekonomisko kondicionalitāti šodien var piemērot bez demokrātiskas atbildības uzņemšanās. Tāda problēma mums ir Eiropas pusgadu, tāda problēma ir arī konverģents un konkurētspējas instrumenti. Ja Eiropas parlaments un nacionāla parlamenta neko nesaka par struktūrālām reformām, par kurām tiek pieņems lēmums starp valdību metodas ietvaros, tad mūsu valstīs ir tā pati problēma, kāda ir trojkai. Proti, trojkai šodien ir grūti īstenot tās receptes, kas krīz neatrisināja. Tāpēc ziņojums par trojku nav simbolisks vien. Tas ir vērs uz uh, ekonomisko un monetāro savienību nākotnē. Un ja mēs gribam doties tālāk, tad mums ir vajadzīgas vairāk demokrātijas. Paldies! Pateicos eh, Gotsa kungam un tagad dodu vārdu Lamerta kungam. Viņš ir Vācijas eh, parlaments priekšstādātājs. Jā, vielen dank, meine. Paldies, dāmas un kungi, godātie priekšsēdētāji, kolēģi. Kamēr pastāv Eiropas Savienība, tā diskutē un diskutēs ar dalību valstīm ne tikai par sadarbības paplašināšanu, bet arī par demokrātisko leģitimitāti. Tā tas vienmēr ir bijis. Mēs interesējamies šeit ne tikai par to, vai mūsu darbības ir efektīvas, vai caurskatāmas, vai mūsu pilsoņi pieņem mūsu darbības, Nē, mēs vēlamies zināt arī, vai var pierādīt, ka mūsu darbības ir leģitīmas, demokrātiski leģitīmas. Ārpus Eiropas šādas diskusijas vai nu vispār nenotiek, vai nu notiek ļoti ierobežotā veidā. Un tā ir mūsu priekšrocība. Tomēr reizītē mums jāsaprot, par ko īsti mēs runājam. Un es gribētu šodien teikt, uh, Eh, man sāk krist uz nerviem tas, eh, ka mēs visu laiku sūdzamies par demokrātijas deficītu Eiropā. Visur eh, pasaulē mēs esam piemērs, nekur nepastāv tādas institūcijas, kas būtu tikpat demokrātiska kā Eiropas Savienība. Neviena organizācija vai savienība necenšas vienmēr uh, leģitimizēt savu darbību. Tāpēc, runājot par demokrātisko leģitimitāti un uh, ņemot vērā ziņojumu, ko mēs tikko dzirdējām prezentētu, te vajadzētu noskaidrot, par ko īsti ir runa. Ja mēs runājam par atbalsta programmām dalību valstīm, tad Runa nav par saistībām, kas izriet no Eiropas tiesībām. Tie ir pasākumi, kas notiek, kaut gan arī nav pienākumu šādus pasākumus veikt. Un tāpēc, tieši tāpēc, ka šādas saistības nepastāv, tika atrasts īpašs risinājums, lai palīdzētu šīm valstīm pildīt to uzdevumus. Jā, mehānisms ir visai sarežģīts un mums vajadzētu šo mehānismu regulāri pārbaudīt un kopā lūkoties, vai tas joprojām izpilda savus mērķus, vai tas ir efektīvs, vai tas ir caurskatāms, vai to akceptē mūsu pilsoņi un vai tas ir demokrātiski leģitīms. Par efektivitāti es tagad nerunāšu, bet gan par akceptēšanu. Mēs dzirdam, kā Grieķijā, Portugālē un Spānijā Nekur šīs programmas netiek uztvertas ar sajūsmu. Gribu norādīt, ka Vācijā arī neviens nav sajūsmā par šīm programmām ja mēs uh, palūkosimies uz situāciju objektīvi, tad jāsaprot, tā nevienam nepatīk. Visi izjūt nepatīkamu spiedienu un gan tie, kas palīdz, gan tie, kam tiek palīdzēts, visi ir neapmierināti. Un tāpēc tad jājautā, kas te vispār notiek. Protams, diskusijas ir vajadzīgas. Bet, ja diskusija ir nepatīkama, tas nenozīmē, ka trūks demokrātijas. Kā šīs programmas tika izveidotas? Pirmkārt, par šīm programmām vienojās visas puses. Tieši tāpēc, ka nepastāv noteiktu saistību. Bija problēma, kas visiem kopā bija jāatrisina, jo mēs nevēlējāmies vēl smagāku krīzi, kā pateica Karasa kungs. Es tagad nerunāšu par pagājušā gadsimta 20. vai 30. gadiem. Nē, mēs vienkārši nevēlējāmies smagāku krīzi, un tā kā mums nebija nekādu noteiktu saistību līgumos, mēs noslēdzām šo īpašo vienošanos. Šī vienošanās uh, nozīmēja atbalsta programmas dalību valstīm, kas pašas ir piekrītušas šīm programmām. Citādāk nekas nebūtu noticis. Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Īrijā parlamentos bija konsultācijas un bija balsojumi par šīm programmām. Vācijā mūsu likumdošana nosaka, ka valdība nevar noslēgt nekādu vienošanos, neiesaistot parlamentu. Un pat, ja šī vienošanās ir tikai jāmaina, arī tad ir jāpiesaista parlaments, citādāk šīs izmaiņas nav likumīgas. Tā kā mēs nevaram runāt par to, ka trūkstot demokrātijas. Tad kā tad ir? Vai šīs programmas tiešām ir tik efektīvas, ka mēs būtu vēlējušies, tā ir cita lieta. Ko mēs vēlējāmies sasniegt ar šīm programmām īstermiņā un ilgtermiņā? Tas ir jāizvērtē, jāizvērtē programmu rezultāti. Bet uh, tas nenozīmē, ka trūkstot demokrātiskās leģitimitātes. Protams, visi var kļūdīties, parlaments var kļūdīties, Eiropas komisija var kļūdīties. Bet tieši tāpēc jau parlamenti seko šo programmu īstenošanai, lai izvērtētu efektivitāti un panākto, ņemot vērā visu jaunāko informāciju. Un tagad ar iegūto pieredzi mēs varam domāt par to, vai šis īpašās konstrukcijas būtu jāpārvērš par kaut ko pastāvīgāku un vai nebūtu jāiekļauj kaut kas līgumos. Principiāli es neesmu pret, par to varētu diskutēt, bet es gribētu zināt, vai eh, izņemot tās valstis, kas jau pašlaik ir Eirozonā, citas valstis ārpus Eirozonas un pat nevēlas varbūt iestāties Eirozonā nekad nākotnē, vai visas valstis būtu gatavas šādus atbalsta programmas iekļaut kopienas likumdošanā. Šis jautājums nav atrisināts. Un pirms tas tiks atrisināts, mēs neko nevarēsim darīt. Mums vajadzēja samierināties ar eh, šādām pagaidu programmām, ar pagaidu risinājumiem. Mums vienkārši jāsaprot, kāda ir pašreizējā situācija. Mums ir jāņem vērā visu dalību valstu intereses un jāņem vērā viedokļi attiecībā uz politikas kopienas dimensiju. Un vēl kaut kas. Vēlreiz atgriežoties pie demokrātiskās leģitimitātes. Protams, šis jautājums ir svarīgs, bet to nedrīkst sajaukt ar sabiedrības piekrišanu un ekonomisko efektivitāti. Un man ir pamatotas aizdomas, ka diskusijas, kas tagad būtu jārisina par programmu eh, rezultātiem, šīs diskusijas varētu tikt atvieglotas. Mēs esam atrisinājuši jautājumu par demokrātisko leģitimitāti. Viss ir skaidrs, bet tagad jārunā par programmu efektivitāti, un tas ir sarežģītāk. Tātad mēs eh, runājam tagad par uh, pašreizējām atbalsta programmām. Mums vajadzētu izvērtēt to paredzēto iedarbību un arī blaknes, kas uh, varētu arī kompensēt varbūt uh, uh, to efektivitāti un rezultātus. Tas viss būtu jāizvērtē Eiropas pusgada ietvaros. Jārunā gan par dalību valstu plānošanu, gan par komisijas specifiskajām rekomendācijām atsevišķajām dalību valstīm. Mums ir jāizvērtē situācijas attīstība dalību valstīs, ņemot vērā arī kopējo iekšējā tirgus kontekstu. Kad mēs runājām par šīm komisijas rekomendācijām attiecībā uz ekonomikas politiku dalību valstīs, tad Es uzskatu, ka gan valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā vajadzētu nodrošināt labāku iesaisti. Ko tad šeit dara komisija? Es nekritizēju komisijas darbību, šis rekomendācijas ir ļoti noderīgas. Arī mēs taču cenšamies katrs savā dalību valstī reizi gadā izvērtēt situāciju un pareģot turpmāko mēnešu attīstību. Mēs aplēšam nodokļu ieņēmumus un izdevumus, kurus varam atļauties. Mēs runājām par īstermiņa un ilgtermiņa finansēšanas efektivitāti. Tas ir pats par sevi saprotams. Un tagad tas tiek izvirzīts arī Eiropas līmenī. Protams, tas ir noderīgi, bet šāda ekonomiskā attīstība paredzētā attīstība ir uh, arī politisks projekts. Mēs uh, nerunājām par tīru matemātiku. Nē, komisija kopumā vai iekšējā tirgus komisārs vai citi komisāri, protams, uh, runā par saviem plāniem, par savām prioritātēm. No politiskā skata punkta tas ir saprotami un pieņemami, tas ir demokrātiski leģitīmi, bet parlamentam vajadzētu sekot šo rekomendāciju īstenošanai. Un tāpēc es uzskatu, ka šīm rekomendācijām jātiek izskatītām arī parlamentā pirms šīs rekomendācijas tiktu nodotas dalību valstīm. Un te tiešām ir lielisks sadarbības lauks dalību valstu un Eiropas parlamentam, un es ceru, ka nākotnē mums tiešām izdosies šos atšķirīgos uzdevumus nošķirt un labāk risināt. Paldies Lamertam Bundestāga priekšsēdētājiem. Tagad dodu vārdu Dominikam Haniganam, Īrijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājiem. Uh, ladies and gentlemen, good, good morning. Dāmas un, very... Dāmas un kungi, labrīt. Mēs uzskatām, ka šī ir ļoti saulēcīga diskusija. Mēs sasniedzām noteiktos mērķus un pagājušajā mēnesī pabeidzām tā saucamo glābšanas programmu. Pirms divām nedēļām mēs uh, ieguvām divus miljārdus uh, eiro pārdodot. Um, valsts um, um, parāda obligācijas. Katrā ziņā mēs atguvām piekļuvu finanšu tirgiem pagājušajā piekdienā. Nodeļas reitinga aģentūra um, pacēla mūsu investīciju statusu un tajā pat laikā šī finansiālā veiksme ir atstājusi sociālu ietekmi, ko īrijas tauta izjutīs vēl daudzus gadus nākotnē, un es domāju, tā ir līdzīga problēma, ar ko saskarsies Grieķija, Spānija un Portugāla. Es gribētu uh, parunāt par to, kādēļ īrijai bija jāuzsāk šī programma. Nodokļu atvieglojumi ap apvienojumā ar plašāku piekļuvi kredītresursiem uzpūta nekustamā īpašuma burbuli un uh, tika iegūta papildus nodokļu ieņēmumi no uh, mājokļu pārdošanas, bet pēc tam notika Lehman Brothers uh, krahs un uh, tālāk viss domino kalniņi krita viens aiz otru, un tā rezultātā smago spiedienu izjuta tie, kuri bija uztraukušies, ka šāds bankas sabrukums varētu negatīvi ietekmēt eiro valūtu kā tādu, un tādēļ steigā tika uzsākt glābšanas programma. Tajāpat laikā, protams, mēs uzņēmāmies nacionālo atbildību šīs krīzes laikā, tajāpat laikā mēs saprotām, ka ir noteikta Eiropas dimensija un kopīgā atbildība, kas būtu jāuzņemas. Tajā laikā mūsu rīcībā nebija, piemēram, šī saucamā bail-in opcija, Es saprotu, ka iepriekšējā īrijas valdība gribēja uh, iekļaut um, obligāciju turētājus eh, banku glābšanā, bet to nepieļāva trojka. Tajā pat laikā eh, bija nepieciešams nošķirt šīs bankas, nodalīt tās, lai novērstu tā saucamās bankrota infekcijas izplatīšanos Eiropā. Šī glābšana maksā īrijas nodokļu maksātājiem apmēram 60 miljārdus eiro. Un tagad parāds ir 120% no IKP Jāsaka, ka eh, šīs publiskā parāda palielinājums nebija mūsu vienīgā problēma. Iepriekšējā valdība atstāja mūs ar apmēram 14% lielu deficītu. Cenšoties eh, finansēt šo deficītu un parādu, nebija iespējams ar pieņemamām procentu likmēm, un tādēļ mēs vērsāmies pie Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda. Trojka deva mums piekļuvu 85 miljardiem eiro, lai mēs varētu izplānot programmu, lai atgrieztos atpakaļ pie ilgtspējīgas un veselas ekonomikas. Tas prasīja, lai īrija ievieš ļoti smagus pasākums, bija jāpalielina nodokļu likme, bija jāsamazina valsts izdevumi, bija jāpārdod valsts aktīvi, bija jāsamazina valsts sektorā strādājošo skaits. Taupības budžets katru gadu nozīmē, ka mēs tagad varam sasniegt 3% deficīta mērķi un līdzsvarotu budžetu, bet, kā es teicu, tas nav nācis par velti. Cilvēki ir izjutuši smagas sociāla-ekonomiskas konsekvences. Nabadzības līmenis ir palielinājies, pieaug um, emigrācija un personu individuālie parādi ir pieauguši. Es jau teicu, ka mums bija jārealizē strikt fiskālie mērķi, bet uh, mums neizdevās realizēt demokrātisko leģitimitāti. Jā, protams, bija balsojums īrijas parlamentā par šo programmu, bet nacionālajiem parlamentāriešiem bija ļoti maz sakāmā, gatavojot saprašanās memorandu. Tas tik vairāk uzskatīts par fata komplī. Un īrijas tautai vispār nebija iespēja ietekmēt šī līguma nosacījumus. Pirmā reize, kad uh, bija iespējams to izdarīt, bija tad, kad referendumā tika apstiprināts tā saucamais fiskālais kompakt vai stabilitātes pakts. Tāpat laikā mūsu iedzīvotāji uzskata, ka Eiropa nav darījusi piepiekami, piemēram, uh, bezdarba, emigrācijas, uh, kā arī no privātu kredītu parādu dzēšanas jautājumā. Tādēļ mēs noteikti atbalstītu komisijas priekšlikums sociālās dimensijas pastiprināšanai līgumos ar Startautisko valūtas fondu. Programmas darbības laikā trojkas eh, klātbūtne īrijā bija ierobežota, viņi privāti tikās ar dažiem parlamentu deputātiem, bet viņi publiski neuzstājās. Kāds tad bija lēmuma pieņemšanas šis līdzsvers starp trim institūcijām? Uh, varbūt, ka drīzāk tā bija neveiksme, ka mums bija jāpiesaista SVF, tomēr programmas īstenošanas laikā SVF bija tie, kuri visvairāk uzklausīja iedzīvotāju vajadzības un kuri vislabāk izprata, kā taupības pasākumi ietekmē reālo situāciju. Tātad mēs atgriezāmies tirgu, eksports pieaug, um, nodarbinātība pakāpeniski pieaug, bet ja Eiropā netiks atzīta mūsu unikālā pozīcija attiecībā pret banku parādu, tad mums rodas bāžas vai mūsu atveseļošanās ir ilgtspējīga, tādēļ es iesaku Eiropas parlamentam sagatavot ziņojumu par trojku. Ir ļoti svarīgi, lai tagad, kad varam nedaudz uzalpot, lai šīs programmas uh, būtu caurskatāmākas, um, lai par to īstenošanu atskaitītos. Tas ir ļoti svarīgi, jo ekonomikas un budžeta politika ir tās, ko nacionālajie parlamenti ļoti stingri uzrauga un par ko uztraucās, un tas ir pamatoti. Ja mūsu parlamentam būtu lielāka teikšana, vai šī programma izskatītos savādāk, patreiz tiek veidots jauns programmas starp ECB, Eiropas komisiju un SVF, vai šie līgumi tiek skatīti nacionālos parlamentos un padomē? Es domāju, ka joprojām ir atvērts jautājums, vai Eiropas parlamenta aktīvāk un papildus iesaistīšanās nosakot politiskos mērķus nenāktu par labu šīm programmām. Tieši no iedzīvotāju viedokļa, vai papildus Eiropas parlamenta iesaistīšanās iepriekš nebūtu novedusi pie labākiem rezultātiem. Protams, to varētu apspriest, bet es domāju, mēs visi varam eh, būt viensprāts, ka patreizais rezultāts nav optimāls, jo, piemēram, Īrija, Grieķija un citas, viņu parāds pret IKP ir lielāks nekā 100% no IKP. ASV otrais eh, prezidents Džons Adams teica, ka ir divi veidi, kā pakļaut un pavērcināt nāciju. Viens ir ar parādu, otrs ar zobenu. Es domāju, ka neviens negribētu redzēt eh, Eiropu, divu grupu Eiropu, kur būtu kungi un vergi. Es domāju, mums ir nepieciešama retrospektīva palīdzība. Īrija, Grieķija, Portugāla varbūt ir tās neveiksminieces patreizējā ekonomikas lejupslīdē, bet tikpat labi nākamreiz tās varbūt citas valstis. Tādēļ mums ir jāievieš precedents un jāparāda cilvēkiem, ka Eiropas solidaritāte ir daudz vairāk nekā tikai vēlme un ka tā reāli Eiropā pastāv. Protams, atbildi uz krīzi, ko saņēmām no Eiropas, eh, bija kā laba kaimiņa palīdzīga roka, bet tas ne, nebūtu nebija pilnībā tas, ko mēs gaidījām. Mēs gribētu redzēt uh, atbalstu arī nodokļu maksātājiem, lai e, šī sērga neizplatītos e, visā Eiropā. Mēs, protams, sākam rekapitalizēt bankas, un mūsu nākotne noteikti ir vienā laivā, vienā Eiropas kuģī, bet brīdī, kad mūsu tautsēmniecības plēnām iet ārā no recesijas, mums vajadzētu izvērtēt dalībvalstu individuālās vajadzības, jo es domāju, Eiropas dibinātāji uh, negribēja, lai Eiropā būtu divas valstu grupas - bagātās un trūcīgās, un mums ir jāskatās vēlreiz uz to, kas būtu nepieciešams, lai valstu savienība kalpotu visiem tās pilsoņiem, lai neviena valsts nesabrūk zem parādu sloga. Uh, Protams, pastāv tādi instrumenti kā um, glābšanas fonds un cipi. Tajā pat laikā, jā, protams, eh, mums tika dota šī atelpa, bet tika prasīts veikt smagus pasākums, lai atjaunot mūsu ekonomikas labklājību, bet tikai neiedomājieties, ka tikai tādēļ, ka valsts pabeidz programmu, ka šī valsts ir vesela un gatava tālāk strādāt kā iepriekš. Mums ir jādara viss, lai mūsu atjaunotne un Eiropas nākotne ir ilgtspējīga. Paldies! Lielas paldies Dominikam Haniganam, īrijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājiem. Tagad dodu vārdu <clears throat> nodarbinātības komitejas uh, loceklim. Sma? I, katra eh, minūte. Četras minūtes jūs rīcībā. Gracias, señor presidente, queridos colegas. Les hablo en nombre. Paldies, priekšsādātāji, godatie kolēģi. Es gribētu izteikties uh, personīgi un pārstāvot arī nodarbinātības komiteju Eiropas parlamentā. Mēs um, esam iesaistījušies šajā izvērtēšanas procesā. Mēs gatavojam tagad uh, ziņojumu par trojkas rīcību un uh, atbalsta programmām. Jāsaka, uz mums raugās uh, ja ne naidīgi, tad diezgan kritiski, jo mēs vēlamies izvērtēt uh, trojkas darbību mums eh, cenšas ieskaidrot, ka šīs programmas ir uh, bijušas bez alternatīvām, bet mums jāpalūkojas, cik efektīvas tās ir bijušas. Un šajā diskusijā uh, iesaistījās arī sabiedrības plašās aprindas, arī akademiskie uh, slāņi, un mēs redzam, ka vairākās valstīs uh, šīs programmas bija diezgan katastrofālas. Eiropas Savienība nav bankieru klubiņš, nav eirokrātu klubiņš. Mums vajadzētu runāt par sociālo ekonomiku, jo mēs vēlamies taču nodrošināt labklājību visiem. Eiropas Savienības līgums nosaka, ka ir vajadzīgi pasākumi, lai nodrošinātu sociālo aizsardzību un labklājību Eiropas pilsoņiem. Līgumā par Eiropas Savienības darbību un sociālo pamatiesību hartā ir uh, noteikts, kas būtu jādara, un raugoties no šī skata punkta, atbalsta programmas ir bijušas katastrofālas. Uh, manā valstī, piemēram, bezdarbs ir pieaudzis trīs reizēs, un ir valstis, kas zaudējušas 20, līdz 25% no IKP, jauniešiem ir sliktākas izredzes. Mēs tagad runājam pat par uh, zaudētām paudzēm. Mēs redzam arī, uh, kā cieši veselības aprūpe un sociālā joma. Tas viss ir jāņem vērā, jo runa ir par uh, miljoniem pilsoņu, kas ir zaudējuši darbu, kas ir zaudējuši sociālo aizsardzību. Tā ir viņu ikdiena. Un es uzskatu, ka vajadzētu skaidri norādīt, šīs programmas nenodrošina sociālo dimensiju. Un tieši tāpēc mēs noraidām trojkas politiku. Mēs to darām tāpēc, ka mūsuprāt Eiropas Savienība atkāpjas no saviem principiem Tūkstošiem Spānijas uzņēmumu ir slēgti, tāpēc, ka tie nevar maksāt uh, procentu maksājumus, kas ir augstākas nekā Vācijā vai Austrijā. Un uh, tāpēc arī pie mums netiek izveidotas darba vietas. Šī uh, katastrofa ir arī sociālā katastrofa, un mums jārīkojas steidzami. Es gribētu noslēgumā vēl teikt, ka mums jārīkojas ļoti atvērti. Barozu kungs vakar uh, runāja par iespējamajām sekām. Šodien uh, programmu sekas pieminēja Karas kungs, bet mums vajadzētu lūkoties, kā tas viss ietekmē parastos pilsoņus un reālo ekonomiku, ne tikai glābtās bankas. Nepieciešams uh, atgūties no šīs krīzes un sasniegtu pirms krīzes Eh, rezultātus, jānodrošina sociālā aizsardzība parastajiem pilsoņiem un jāparūpējas par to, lai nepieaug bezdarbs. Mums ir vajadzīga solidaritāte starp Eiropas kodolu un perifērajiem reģioniem, jo bez tā mēs nevarēsim glābt eiro un zaudēsim arī nākotnes vīziju. Paldies, Erkas kungam, neaizmirsīsim, ka Cerkas kungs bija nodarbinātības komitejā referents par trojkas darbības sociāla ekonomiskajiem sekām. Paldies! Sāksim diskusijas. Ir 13 deputāti pieteikušies izteikties, tā skaitā divi uh, deputāti un citi pārējie nav no, no parlamenta deputātu vīdes. Uh, Jā, kolēģi Langen, jums ir jāizpilda kārtiņu, un tad mēs, protams, iekļausim jūs runātāju sarakstā. Uh, we'll uh, Tātad atklāsim tagad diskusijas, vēlreiz saka Anni Podimata. Atgādināšu, uh, ka būs 4-5 nacionālo parlamentu pārstāvi un tad būs Eiropas parlamentu pārstāvis. Runāt var 2 minūtes un sāka Evi Kukumā no Kīpras. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pieminēt lēmumu pieņemšanas uh, procesus un trojkas le demokrātisko leģitimitāti. Un visiem ir jāsaprot, mēs nevaram tetālot eh, pārsteigtus cilvēkus. Uh, jebkādas eh, demokrātiskās eh, eh, kontroles struktūras trūkums ir pilnīgi pretēji Eiropas Savienības mērķiem. Un šo trūkumu nevar pārvarēt. Šādas barbariskas politikas nevar pārvarēt nekā citādi kā tikai ar uh, Eh, strādnieku cīņu un, protams, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļos. Te es vēlos eh, pieminēt referente sacīto, ka, lūk, eh, šajās programmās nēsot demokrātiskās demokrātiskā leģendārs trūkums. Es pieminēšu, ka otrajā pasaules kalā, karā um, okupācija notika ar militāriem līdzekļiem, tagad ar ekonomiskiem līdzekļiem. Uh, <clears throat> Ir jāatrod veids, kā uh, pieprasīt atbildību no trojkas par šīm programmām. Šī ir svarīga institīva, kaut arī mm, tā nāk nedaudz nokavēt. Ja, ekonomikas lietu politika vēlas apmeklēt eh, šīs valstis, kurās bija glābšanas programmas, piefiksējot sociāla ekonomiskās sekas, negatīvās sekas uh, ko izrasīto politikas. Te notika diskusijas par iespējumu trojkas aizstāšanu ar Eiropas uh, valūtas uh, monetāro fondu. Galvenais, lai šīs politikas tiktu atceltas un uh, tiktu novērstas smagās sekas un arī tas mehānisms, ar kur šīs politikas tiek uzspiesas, tiktu atcelts. Nav runa par to, kā eh, memorandu barbarismu varētu leģitimitēt. Leģitimitēt ir jārīkojas citādi. Paldies! Paldies, Kukumas kundzei saka Anni Podomata. Un tagad vēlos dot vārdu Keškungam eh, no eh, apvienotās karalistes parlamentu. Divas minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēs apvienotāju karalistē, protams, arī esam skarti no trojkas mm, pasākumu un diktātu puse, un, protams, visas tie glābšanas un banku sistēmas maiņas priekšlikumi, neatkarīgi no tā, vai tie darbojas vai nē, vai tie ir demokrātiski vai nē. Daudz aktivitātes, kas ir eh, radusies daudzās valstīs, taču ne īrijā, e, ir izpaudusies kā, pro, eh, kā protesti, sacēlšanās. Uh, eh, darba trūkuma dēļ, un tas skaitē visai Eiropas Savienībai. Kad Kāras kungs un Barozo kungs pieminēja sociālās sekas, es gribētu vienkārši lūgt paturēt prātā, kā daļa no šiem sociālajiem jautājumiem ir saistīta ar demokrātiem konkrētiem vēlētājiem. Un te ir runa arī par to, kā šie priekšlikumi ietekmēs vēlētājus. Uh, ja šie priekšlikumi nav gana pieņemami un nav gana demokrātiski. Un te es atgriezīšos pie manis jau iepriekš sacītā. Proti, ja Eiropas Savienība nesniegs nacionāliem parlamentiem un nacionāliem dalībvalstu vēlētājiem lielāku teikšanu, lai Uh, paustu savu nostāju pret Eiropas parlamentu un Eiropas parlaments maldinoši uzskat, ka tas vienīgais parlaments Eiropas Savienība. Tad manā skatījumā situācija turpinās pasliktināties un labēji. Ekstrēm labējie spēki pieņemsies spēkā un tas smagi ietekmēs Eiropas parlamentu vēlēšanas. Paldies. Paldies uh, Keša kungam. Un tagad došu vārdu Danielu Ruā kundzei. Francijas Nacionālās asamblējas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Es neatkārtošu to, ko teica citi kolēģi. Es piekrītu teiktajam par trojkas lomu un par ietekmi uz sociālo sfēru. Kolēģi pilnīgi pareizi teica, ka īrijā nabadzība pieaugtu, ja īrija nepiedalītos šajās programmās, bet runājot par budžeta uh, procedūrām un um, ekonomikas uh, programmām. Runa nav tikai par dogmatisko redzējumu. Uh, te trojkai nav taisnība. Nepieciešams atzīt, ka budžeta multiplikātori uh, um, SVF nenovērtē pietiekoši pareizi, ka ir pieļautas kļūdas un SVF vajadzētu grozīt programmas trojka nav šīs kļūdas izlabojusi. Trojka turpināja darbību, it kā kļūdas nebija pieļautas. Un trūka arī caurskatāmības, trūka arī uh, līdzsvara starp uh, glābšanas uh, programmas norisi un vajadzīgo izaugsmi. Vajadzēja rīkoties daudz maigāk. Un kas attiecās uz uh, parlamentāro analīzi un kontroli, jāsaka, tas, par ko runāja referenti, vēl nav pietiekoši nepieciešams, lai visos līmeņos tiktu nodrošināta demokrātiskā leģitimitāte, lai gan Eiropas parlaments, gan arī nacionālajie parlamenti varētu novērtēt trojkas darbību un lai trojka arī attiecīgi rīkotos. Kā teica Moljērs, ne jau uh, Uh, ārsts uh, ir tas, kam būtu jānogalina uh, slimnieks. Ārstam būtu slimnieks jārastē. Paldies. Un tagad izteiksies Eduardo Cabrita no Portugāles. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Portugāle ir piedzīvojusi visgarāko diktatūru 20. gadsimtā salīdzinot ar citām dalību valstīm. Un tāpēc solidaritāte, demokrātija un izaugsme ir ļoti lielas vērtības. Līdz šim Portugālē nav pastāvējušas pret Eiropas partijas. Mums ir kreisie spēki, ir labējie spēki, ir dažādi viedokļi, bet eiroskeptiķu līdz šim mums nav bijis. Uh, Neviens līdz šim nav vērsies pret demokrātiju un Eiropu. 2007. gadā Portugālija bija 3% deficīts un 62% parāds. Izaugsme bija diezgan veiksmīga, un tad mūs smagi skara krīze, ko izraisīja uh, starptautiskās spekulācijas. Trojkas modelis piespieda Portugāli pieņemt smagos politiskos lēmumus un īstenot programmas, kas e, lika mums šaubīties par demokrātisko leģitimizāciju. Šķiet, ka Eiropa domā, ka mēs bijām vainīgi krīzes izcelšanās, ka mēs esam sekojuši nepareiziem signāliem un snieguši nepareizos stimulus. Eh, bet tā ir kļūda politiku novērtēt tikai no tirgus skata punkta. Tas apdraud arī potenciālo izaugsmi tagad krīzē beidzoties. Eiropas centrālā banka nosaka, ka mūsu attīstība tagad ir pozitīva, mēs samazinām uh, savus parādus, bet glābšanas programmai bija arī smagas sociālās sēkas. Un tagad Eiropai būtu jāpierāda, ka izvēlētais modelis tiešām ir leģitīms un vērsts uz to tālāko izaugsmi. Mēs nevēlamies uh, mudināt ekstrēmismu Eiropā un vēl vairāk apdraudēt atsevišķās ekonomikas. Liels paldies! Došu vārdu kolēģim Tusam, Eiropas parlamenta vārdā, un tad došu vārdu uz vienu minūti runātājiem, lai viņi atbildētu uz jūsu jautājumu. Tusars kungs, <clears throat> Eiropas parlamenta sanāksme ar nacionālajiem parlamentiem, ekonomikas vienošanās ietvaros par Eiropas pusgadu, lai stiprinātu arī ekonomiku, nav nekādā sakarā ar tautas problēmām, ar darb, strādājošo problēmām. Uh, un bažām, bet vēršas pilnīgi pret viņiem. Gan vakar Eiropas eh, iestāžu pārstāvi, Eiropas komisijas, eh, Eiropadomes pārstāvi puses un arī Eiropadomes prezidentūras, Grieķijas pārstāvi puses un arī šodienas no runātāja puse apstiprinājās tas, ka ir paredzēts arī turpmāk uh, E, vērsties pret tautām Eiropā ar Eiropu 2020 programmu, arī turpmāk samazinot darba spēka <clears throat> algu, lai stiprinātu monopolu konkurēt spēju. Tas ir īstenais mērķis. Arī šīs uh, e, starpvaldība konferences <clears throat> mērķis ir stiprināt visas Eiropas Savienības politikas uz uh, <clears throat> tautu rēķini. Šāda veida politika tiek uh, virzīta tālāk visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, vai tās tiek makroekonomiski uzraudzītas, vai arī tajās ir spēkā E, memoranda. Es negribu pieminēt, kādā situācijā dzīvo darba ņēmē manā valstī. Bet 12 <clears throat> saskaņā ar, Grie, ar Vācijas datiem 12 miljoni <clears throat> vācieši dzīvo zem nabadzības sliekšņa un bezdarbs ir 2 miljoni 900 tūkstoši. Zamākā alga uh, Vācijā ir 950 eiro. Tāpēc mēs vēlreiz aicinām darba ņēmējus izmantot viņu pašu pieredzi, iesaistoties cīņā par, lai, lai apkarotu šādu veidu politiku. Un Eiropas Savienībā pie varas jābūt tautai. Paldies, Tuses kungs, saka Anna Potīmatā. Uzklausīsim komentārus un sāks Norberts Lamberts, Lamberts lūdzu. Es gribētu uh, mudināt visus runāt par to, par ko ir vērts strīdēties, nevis par lietām, kas varbūt ir interesantas, bet neko nemainīs pēc būtības. Un pašlaik būtu jāstrīdās par to, vai šīs programmas tiešām ir izpildījušas savu mērķi, uh, vai šo programmu ietekme ir tāda, kādu mēs vēlamies, kādas ir programmu blaknes, vai šis programmas atbilst mūsu idejām. Un tāpēc es domāju, ka šīs programmas, kas pašlaik tiek īstenotas, nav bezalternatīvu programmas. Tas nav vienīgais iespējamais risinājums. Jā, protams, par šīm programmām ir panākta vienošanās, bet uh, Šodien mums vajadzētu runāt par reālo ietekmi. Vai šim programmām tiešām ir vēlama fiskālā un ekonomiskā ietekme, un kādas ir blaknes šim programmām, kas šķiet problemātiskas, blaknes, kas būtu nepieņemamas pat ja programma stabilizē ekonomiku. Par to tiešām ir vērts runāt. Un Par to vajadzētu runāt parlamentos, gan dalību valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā. Kas tad varētu mums liekt to darīt? Tikai nevajadzētu uh, tā rīkoties, it kā mums kādi tumšie spēki neļauti, neļautu savu atbildību arī uzņemties. Liels paldies, uh, Laminen kungas. Tagad vārds Hanigan kungam. Thank you, just in relation. Paldies. Tātad par to, kā panākt, lai trojka arī atskaitītos kādām. Man šķiet, ka tie pasākumi, ko trojka liek ieviest, pēc būtības jau ir smagi un grūti, un uh, Es domāju, ka neviens no nacionālajiem parlamentiem caur likumdošanu eh, nemēģinātu šāds pasākums ieviest, un parasti viņi noteikti tieksies vainot trojku šajos smagajos pasākumos. Tas nozīmē, ka ir ļoti grūti izvērst vismaz publiski nopietnas debatas starp trojku un nacionālā parlamenta deputātiem programmas laikā. Nu, protams, kas notiks šādā gadījumā? Es domāju, ka trojka tiks nomētāta ar tomātiem vai cepurēm. Katrā ziņā svarīgi ir, lai trojka tomēr atskaitītos kaut kā, bet ir grūti atrast labāko risinājumu, jo nacionālajie parlamenti, protams, spēlē uz auditoriju. Paldies! Thank you very much, Mr. Hangan and our, our core... Paldies Hanagan kungam. Uh, tagad līdzreferenti uh, līdz Lijām Gočlūdzu. Dargie kolēģi, kas būtu savādāk, ja kopienas metode tiktu īstenota vienlaicīgi ar trojkas publisku atskaitīšanos par veiktajiem pasākumiem? Īrijas gadījumā bija problēma ar uh, īrijas centrālo banku. Mēs zinām, ka Trojks iekšienē nebija nekādu strīdu starp SVF un Eiropas centrālo banku attiecībā uz ierosināto glābšanas veidu. Tika nolēmts par šo izpirkšanu. Bet, ja tā būtu bijusi kopienas metode, varbūt, ka būtu bail-in Un iespējams, ka tieši šīs eh, trojkas eh, gadījumā Eiropas centrālajai bankai vajadzēja eh, rīkoties tieši tā. Katrā ziņā, ja nav šīs atskaitīšanās schēmas, tad vienmēr radīsies tādi jautājumi, vai pieņemtais risinājums bija vispiemērotākais. To pašu varētu arī attiecināt uz Grieķiju. Ja, piemēram, dragi pasākumi nebūtu veikti iepriekš, varbūt situācija būtu savādāka. Paldies, Lijam Otmār. Jā, bet tas, tas ensu. Paldies. Jā, tik tiešām tēma ir ļoti jutīga. Un mēs visi jūtam, ka mums ļoti uzmanīgi jāklausās tajā, ko saka citi, jo ir iespējamas dažādas pieejas, arī kompetences ir atšķirīgas krīzi izraisījuši dažādi iemesli valstīs un arī sekas programmām atšķiras. Daudzi pasākumi uh, netiek pieņemti, cilvēki ir sašutuši. Protams, tas tā ir, bet jautājums tagad ir, uh, vai ir kaut kādas alternatīvas un kā tas varētu izskatīties. Ja kāda valsts nevar aizņemties naudu starptautiskajā tirgū ja tai ir jāmazina visas sociālās programmas, ja tā nevar izpildīt savas saistības uh, sociālajā sfērā, izglītībā, uh, veselības aprūpē, ja valsts nevar veikt investīcijas, jo tai trūkst finansējuma, tad ir vajadzīgs kaut kāds mehānisms, lai to visu padarītu iespējamu. Un, protams, ir vajadzīgs arī laiks, lai veiktu struktūrālās izmaiņas. Lamerta kungs teica, ka pašlaik mums ir īpašs risinājums, tāds ārkārtas risinājums. Bet tagad vajadzētu sev uzdot jautājumu, vai mums ir vajadzīgs pastāvīgs risinājums un kā tas varētu izskatīties. Un nu, vai šāds pastāvīgais risinājums vispār ir iespējams kopienas tiesībās? Vai e, tiešām ir iespējams tikai tāds risinājums kā līdz šim, starpvaldību līmenī? Kādas ir sekas pieņemot šādu vai tādu lēmumu? Tieši tāpēc mēs cenšamies pašlaik veidot šīs diskusijas. Mēs uh, sociālajā komitejā, uh, ekonomikas un monetārajā komitejā, kā arī šeit šodien cenšamies runāt ne tikai par to, kas viss ir izdarīts nepareizi, bet par to, kas būtu jādara. Mums vajadzētu runāt par būtiskākajiem jautājumiem, lai nākotnē būtu mazāk pārpratumu un mazāk spiediena. Ja mēs runājām par nacionālo leģitimitāti, kas uh, pastāv, tad mums vajadzētu arī noteikt, kādā veidā tiek gatavotas programmas, kādā veidā tika iesaistīti parlamenti. Bet tas nav tikai institūciju jautājums. Mēs šeit runājām par Eiropas Savienības nākotni. Ne par to, kas ir vainīgs, bet par to, kādas mācības mēs varam gūt visu labāk. Paldies priekšstatā vietnieku Kāras kungam un tagad vārds Harisonam. Lordu palātas apvienotāja karalistē Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājiem. My... Priekšsēdētāji. Priekšstādātāja kungs, es gribētu atgādināt manam kolēģim Keša kungam, ka notiks sacelšanās manifestācijas eh, pagājuši vakar, eh, vakar vakarā Kijevā, jo cilvēki gribēja piebiedroties Eiropas Savienībai. Un eh, Latvija ir veiksmīgi pievienojusies Eirozonai. Te ir runa par uh, Nacionālo parlamentu iesaisti nevis konkurēt ar Eiropas parlamentu, bet gan mm, daloties labākai pieredzē. Es vēlos, lai kolēģis Hanigan kungs atbild uz šiem jautājumiem. Vai mums būtu jāpastiprina tas, <clears throat> ko nacionālajie parlamenti dara, nodrošināt uh, atbildības uzņemšanos Eiropas Savienībā un kas būtu jādara, lai stiprinātu Nacionālo parlamentu saites ar Eiropas parlamentu. Un ja jau šorīt izskanēja trojkas vārds, vai Hanigana kungs uzskata, ka trojka ir pašai savi komunikācijas, pašai savas komunikācijas metodes, jo šiet, ka uh, trojka nevalda vienotība. Un tagad vēlos pievērsties uh, koreferentiem atomārām kārāsam Liena Goču. Ir bijis priekšlikums, ka vajadzētu izveidot <clears throat> otro palātu nacionālajiem parlamentiem. Kāds ir viņa viedoklis par to? Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir pārāk sarežģīts. Un tad tālāk jautājums, kā kāda būt, kādas būtu tās attiecības ar Eiropas parlamentu, jo Eiropas parlamentam ir tā dabīgā loma parlaments, kas kalpo Eiropas komisijai. Un tad priekšstādātais kundze, man ir bažas tādas, ka pēc nākošiem vispārējiem vēlēšanām šeit, Eiropas parlamentā, tiks izveidot atsevišķi Eirozonas komiteja. Es domāju, tie, kas tās dalībvalsts, kas ir ārpus Eirozonas, uztrauktos par šādu notikumu attīstības gaidu. Mums ir jāsaglabā savu vienotību kā 28 vienotā tirgus loceklim. Paldies! Paldies Lordam Harisonam! Vārds Brunam Rozmanam. Austrijas, <clears throat> Austrijas parlamenta budžeta komitejas loceklis. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgriezties pie tā, ko teica Lamerta kungs. Uh, par uh, demokrātisko leģitimitāti. Es nevaru viņam piekrist. Trojka ir veidojums, kas demokrātiski nav leģitīms. Un no manas skata punkta te svarīgi ir divi punkti. Pirmkārt, krīzes stratēģija, ko īsteno trojka krīzes valstīs, un arī tas spiediens, ko trojka izdara lai īstenotu šo neoliberālo krīzes stratēģiju. Tā jau ir, ka nacionālajos parlamentos tika balsots par atbalsta programmām, bet jāatceras arī, ka bija ļoti daudz protestu pret uh, šiem pasākumiem un pret šādu krīzes stratēģiju, jo sociālo programmu mazināšana, vienpusēji risinājumi Uh, algu sarunu procesu apturēšana, ko kritizēja arī Starptautiskā darba organizācija. Tas viss ir jāņem vērā. Un tāpat jāatceras arī, ka krīzes valstīs netika īstenotas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas. Mēs redzam, ka šajās valstīs pieaug bezdarbs, sociālā koheizija netiek īstenota un sociālai pasākumi nav ilgspējīgi. Uh, jo būtībā tika glābtas bankas uz uh, sociāli vājo slāņu rēķina. Citi risinājumi netika īstenoti. Kārasa kungs salīdzināja situāciju ar 30 gadiem. Nu jā, bet vienīgais, kas pareizi uh, ir pateikts, ir tas, ka mēs neesam guvuši mācības no 30. gadu krīzes attiecībā uz stabilizācijas programmu, uz Roosevelta jauno nolīgumu un uh, ieņēmumu sadali. Paldies! Paldies, Rosman kungam. Tagad vārds Barbarai Leci. Itālijas senāta budžeta komitejas loceklē. Grazie. Jo, devo dire che... Paldies. Man jāsaka, ka manā skatījumā ir pamats bažām, kad mēs arvien apspriežam, vai ir vēlams vai nepieciešams palielināt demokrātiskos procesus. Uh, <clears throat> tad, kad eh, trojka pieņem lēmumus, tā it kā te neko citu nevarētu darīt. Kā sacīja mans austrijas kolēģis, mums drīzāk vajadzētu informēt Eiropas Savienības iedzīvotājs ar vien labāk un biežāk, ņemot vērā to, ka viņi tagad nonāk uz nabadzības sliekšņa. Tādā veidā mēs nodrošinātu to, ka bankām tiek sniegts atbalsts Ehm, kaut arī tās 30 eh, gadu laikā nevēlējās paaugstināt savu kapitālu. Tas jau, tas jau sen viņām bija jādara. Tātad komisija nenovēro to, ko dara mūsu valdības. Pirms dažām dienām tika pieņemts uh, tas, ko mēs devējam par stabilitātes likumu. Tas tika izstrādāts pamatojoties uz nepareiziem pieņēmumiem. Un neviens, nevien neatkarīga iestāde to neapstiprināja. Bankām sniedz uh, iespēju nemaksāt nodokļus, kaut kādu piemēro īpašs noteikums nodokļu jomā. Un komisija pievēra acis <clears throat> tad, kad netiek izpildīts prasības, tā vienkārši neaicina Itālijas parlamentu mm, darīt to, kas tam ir jādara, proti samazināt izdevumus. Parlamentam tā būtu jārīkojas, taču tas ar vienu uzspiež iedzīvo, Itālijas iedzīvotēm trojkas, Eiropas komisijas un pēdējo Itālijas valdību kļūdas. Paldies! Tagad vārds Anē kundzei no Francijas senāta. moi je crois. Mon nom est Jean Arthuis. Merci, madame. Paldies, eh, priekšsādātāji. Izaugsmes trūkums un masveida bezdarbs, ko mēs piedzīvojam, sarežģīja politisko vadību un makroekonomisko vadību Eiropas Savienībā, bet arī valsts parādu krīze Uh, apgrūtina eirozonas vadību. Nu jau desmit gadus eiro ir anestezi, uh, anestēzija visiem. Mēs redzam, kas notiek tirgos, mēs redzam, kas uh, notiek reitinga aģentūrās, kā rīkojas valdības un parlamenti. Un valsts parādu krīze ir sistēmiska krīze. Tas ir jāatzīst. Tagad uh, mums vajadzēja improvizēt kaut kādus pasākumus, mēs izveidojām trojku, bet eirozonai vajadzētu tad atbalstīt citas eirozonas valstis. Stabilitātes mehānisms būtībā skar nacionālos budžetus, nevis Eiropas Savienības budžetu. Uh, Mums ir nepieciešama efektīva eirozonas pārvaldība un nepieciešami progresīvi mehānismi, stabilitātes mehānisms, piemēram. Tāpat ir jāorganizē paši ieņēmumi uh, Eiropas līmenī. Es domāju, ka būtu labi, ja tiktu izveidota pastāvīga uzraudzība, ja tiktu izveidota komisija, kurā iekļautos Eirozonas parlamentu deputāti un Eiroparlamenta deputāti. Šāda uzraudzības komisija nozīmētu arī uh, demokrātisko leģitimitāti parlamentārajai uzraudzībai attiecībā uz Eirozonā notiekošo. Un mēs tagad runājām par 13. pantu stabilitātes līgumā. Uh, tieši uh, šajā sakarā mums vajadzētu rīkoties, kā es ierosinu. Domāju, ka mums vajadzētu šajā konferencē pieņemt rezolūciju par šādas uzraudzības komisijas izveidi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Langenam ekonomikas uh, komitejas Eiropas parlamenta vada. Uh. Paldies, priekšsādātāji! Es pieteicos runāt pēc Spānijas kolēģa Sargasa. Viņš runāja par uh, attīstību Spānijā, bet jāsaka, Spānija nav valsts, par kuru mēs šeit runājam. Spānija nav atrunāta ziņojumā. Un es gribētu uh, tomēr aicināt visi, visus uh, būt paškritiskiem pirms vēlēšanām. Es atceros Sabatēro kunga laikos 2012. gadā Eh, Spānijas prezidentūras laikā Sapatēro kungs izklāstot savu politiku, viņš runāja par elektriskajiem automobīļiem, atjaunīgo enerģiju un uh, eh, viendzimuma uh, eh, laulībām. Tās bija tas galvenās tēmas, un krīze jau plosījās. Vācijā mums izdevās lielajā koalīcijā izvirzīt pareizās prioritātes. 2009. gadā mēs uh, savlaicīgi atpazinām krīzi un pārvarējām to. Citi to nedarīja, bet šis paškritikas trūkums tiešām tracina arī šeit Eiropas parlamentā. Protams, finanšu krīze, banku krīze bija globāla un tā izraisīja problēmas visās valstīs, bet jāpalūkojas, kas notika konkrēti katrā valstī. Gan drīz katrā valstī, kur bija smagāka krīze, pie varas bija sociālisti - Portugālē, Grieķijā, Kiprā, arī Īrijā. Jā, jā, jā, lūdzu neprotestējiet. Kiprā, es zinu, es zinu, ka Kiprā uh, bija prieš, prezidents komunists. Bet būtībā mēs te runājām par pareizajām koncepcijām, un mēs nevaram vienu modeli piemērot visiem. Ja mēs uzdevām trojkai palīdzēt šīm valstīm, eh, tad tai ir mandāts, Eirozonas mandāts. Un es uzskatu, ka Eiropas komisija nerīkojas pareizi, jo komisija neparūpējās uh, no sākta gala par to, lai valstīs eh, tiktu atzīti visi trūkumi, ka netika ievērota Eiropas likumdošana, kā Grieķijas gadījumā, kas tiešām ir īpašs gadījums. Komisija eh, nevarēja kādam komisāram uzdot atbildību par situāciju Grieķijā. Komisija nebija gatava piesaukt eh, Grieķijas ierēģņus uh, lai sakārtotu pārvalde valstī. Mums uh, būtu bijuši šādi kvalificētie ierēģi Briselē, bet viņi netika piesaistīti. Par to ir runa, nevis par leģitimitāti. Lielas paldies kolēģim Langenam. Un tagad vārds kolēģim no Vācijas parlamenta Helkungs. Um, jā, Frau Prezident. Priekšsētājs kundze. Es gribētu izmantot kādu citātu, proti, ja mēs rādām ar pirkstu uz kādu, tad uh, ar, uz mums rādīs vismaz trīs citi pirksti. Tad te vajadzētu varbūt uh, diskutēt uh, piesardzīgāk. Uh, jo krīze ir izvērsusies dažādu iemeslu dēļ, un krīze ir bijusi ar dažādu intensitāti. Protams, var tagad uzvelt atbildību kādai partijai, bet tas nepaskaidros, piemēram, to, kas notika īrijā. Kolēģi Lange, es atceros, ka pirms 10-15 gadiem īrijas tautsaimniecība bija paraugs Eiropai. Tas bija tiešām tāds nākotnes uh, signāls, un visi lūkojās uz īriju kā uz bāku finanšu pakalpojumu jomā. Bet tas bija burbulis, kas pārplisis, un tagad mums vajadzēja palīdzēt īrijai, lai glābtu bankas Banku tiešā kapitalizācija, par ko runāja īrija, ir tas, kas Vācijā, piemēram, uh, ir problemātisks jautājums. To nevar pieņemt ne tikai parlaments, bet arī sabiedrība to nepieņem. Tāpēc mums vajadzētu diferencēt mūsu diskusiju un vēl kaut kas no Vācijas pieredzes. Ir uh, daudz aizspriedumu par Vācijas struktūras reformām. Pirms 10-15 gadiem mūs uzskatīja uh, par Eiropas slimnieku, tā teikt, jo uh, mums uh, nebija izdarītas visas reformas, bet desmitajā gadā mūsu reformas nebija taupības politika. Vienkārši mums vajadzēja laiku, lai reformas tiešām nestu rezultātus Un jāsaka, ņemot vērā visu pieredzi, tiešām eh, arī es uzskatu, ka trojka ir pārspīlējusi ar budžeta konsolidāciju, bet tas nenozīmē, ka nacionālajiem parlamentiem un nacionālajām valdībām nebūtu uh, arī daļa vainas un atbildības par struktūra reformu neveikšanu. Par to vajadzētu runāt un uh, ja mēs uh, par to nediskutēsim, tad mēs drīzāk kaitēsim demokrātiskajai leģitimitātei visās valstīs. Paldies! Tagad vārds Petro Saura kungam no Spānijas senāta. Sí, eh, gracias, gracias. Eh. Paldies. Es aicinu debatēs vadīties no sadarbības gara. Mēs esam glābuši pēdējā brīdī eiro, stabilizējot ekonomiku un veicinot izaugsmē Eiropā. Vairums analītiķu uzskata, ka nākotnē mūs gaida e, ekonomiskās atkopšanās periods Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, Taču nozīmīgas ir arī ciešanas, kas skar daudzas ģimenes. Katrā ziņā Eiropas projekta nākotne, tā ir visa mērķis. Tā tad ir jāsaprot, kā darbojas Eiropas institūcijas, kā arī Eiropas parlaments. Manā valstī situācija nav stabilizējusies. <clears throat> Aizdevumi turpina samazināties, nodarbinātība arī <clears throat> uzņēmumi viens pēc otras slēdz savus durvis, un vairums ģimeņu neredz nekādu ekonomisko atkopšanos. Līdz ar to valsts budžets nestabilizējas un arī valsts parāds nesamazinās. Eh, es jums varu sniegt informāciju par diviem pēdējiem gadiem. Par 29,9% no IKP ir pieaudzis <clears throat> valsts parāds. Un uh, Tuvākajos mēnešos tas tikai pieaugs, tāpēc es jums saku, ir jāmācās no pagātnē izdarītajām kļūdām. Jā, monetāri aktīvai politikai, taču budžeta politikai eh, jāmainās tajās valstīs, kur ir lielāka manevra telpa. Jā, reformas ir vajadzīgas, taču racionāli tās ir jāizteno. Neaizmirsīsim, ka struktūrālās reformas nedrīkst neņemt vērā tās valstis, kurās tās tiek īstenots. Neaizmirsīsim ekonomisko kontekstu. Neaizmirsīsim, ka ir jāatdala banku risks un uh, valsts parāda risks. Vēl ir svarīgi, ka jāpatur prātā nevienlīdzība. No vienas puses tā ir morāla <clears throat> īpašība no otras puses jābalstās uz sadarbību. Nu, debatēm jābūt daudz konstruktīvākam. Paldies priekšsēdētājai. Feneš kungs no Maltas parlamenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man jāsaka, ka esmu uzklausījis šeit daudz runātājs un vēlos uzsvērt, ka kaut arī ir svarīgi runāt par demokrātisko leģitimitāti saistībā ar trojku, es domāju, mums ir arī jārunā par atbildību. Domāju, ir ļoti negodīgi mēģināt, kā mēs darām, vainot par problēmām Eiropā, ne, ne, nodarbinātības trūkumu, smagām problēmām, kas, uh, eh, programma, kas bija jāizteno dalību valstīs trojkas lēmumu dēļ šietam. Patiesībā problēmas bija tieši leģitīmi ievēlētu valdību, parlamentu, locekļu dēļ. Tie labajos laikos pieņēma lēmumu sniegt e, ļoti lielas algas, pensijas savu valstu pilsoņiem. Tas izraisīja milzīgas problēmas. Tās vainagojas ar krīzi, un tad Eiropa nespēja to pārvarēt un tagad mēs spriežam par solidaritātes jautājumu. Es domāju, ir diezgan negodīgi, ka mēs ķirurgam sakam jūsu vaina, ka pacientam sāp, kad viņš īsteno operāciju. Un tāpēc ir ļoti grūti saprast, kā trojka var veikt operāciju ar, komun, ar kopienas metodi kuģiem jau slīkstot. Šādā situācijā mums ir vajadzīgi tehniski izglītot cilvēki, kas var nākt klējā ar tehniskiem risinājumiem problēmās. Gadījumā man jāsaka, katra valsts, kas tik pakļauta šādai reformu programmai, <clears throat> piedzīvoja to, ka uh, trojkas pieņemtie lēmumi uh, tika pakļauti parlamentu balsojumam un parlamenti tos pieņēma, lai varētu saņemt finansējumu no citām dalībvalstīm, lai citas dalībvalsts atbalstītu šīs valsts ekonomiku. Tātad es domāju, mums ir jāatrod līdzsvars, cik lielā mērā mēs kādu vainojam un jāapzinās, ka atbildība jāuzņems visiem. Lielas paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji! Kolēģis Rosati no Polijas parlamenti. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs iepriekšējiem runātājiem, jo patiesībā viņš izņēma man vārdus no mutes. Mums nevajadzētu jaukt tehniskos aspektus ar politiskajiem. Protams, trojka nav nekāda demokrātiskā institūcija, vismaz ne tradicionālajā tās izpratnē. Tas ir tīri te tehnokrātisks veidojums. Tās uzdevums ir sniegt ekspertu novērtējumu esošai situācijai un piedāvāt risinājums, bet demokrātiski vēlētiem parlamentiem un valdībām ir jāņem, jāpieņem lēmumi, ņemot vērā konsekvences un alternatīvas. Tādēļ mēs nedrīkstam gaidīt, lai parlamenti apspriestu pielāgojumu programmu tehniskos aspektus. Parlamentiem ir jāpieņem lēmumi par to, vai turpināt realizēt šīs programmas, ņemot vērā izmaksas un ieguvumus, vai arī lemt to neīstenot. Protams, eksperti var pieļaut kļūdas. Mēs visi esam pieredzējuši SVF darbību, un mēs zinām, ka SVF darbojoties dažādās valstīs iepriekš ir pieļāvis kļūdas. Tajāpat laikā mēs zinām, ka uh, fiskālie uh, multiplicētāji fiskālās recesijas laikā ir daudz lielāki, nekā mēs to bijām iepriekš sagaidījuši. Tajāpat laikā man šķiet, ka ierosinājums izmantot kopienas metodi un uh, uh it kā tas mums būtu ļāvis labāk iz, izprast šo situāciju. Man šķiet, šāds apgalvojums ir nepamatots, nereālistisks. Paldies! Thank you. Thank you very much. Paldies, un tagad došu vārdu Antolīn Sančos Presēdo kungām, Eiropas parlamenta deputātām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vispirms pateikt, ka Eh, abi līdzreferenti ir sagatavojuši ļoti labu ziņojumu, un man šķiet, ka no krīzes mēs varam mācīties to, ka ir jānostiprina ekonomiskās pārvaldības parlamenta aspekts. Un lai nacionālajie parlamenti būtu tikpat aktīvi iesaistīti šajā procesā kā Eiropas parlaments. Mēs saprotam, ka trojka bija viens no elementiem, um, krīzes uh, apkarošanā, bet, protams, pastāv arī tāda lieta kā krīzes prevencija. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina nepieciešamā demokrātiskā kontrole un ekonomikas saskaņošana, koordinācija Eiropas līmenī tā nebija. Tajā pat laikā man šie nacionālie parlamenti nepietiekami labi izvērtēja esošos riskus, jo bija valsts, kas nonāca dziļos parādos, bet eh, šie parādi, šīs parādzīmes atradās citu valstu vai eh, kreditoru eh, rokās, kas arī nonāca krīzē. Un tad, kad krīze jau ir iestājusies, tad nevar vienkārši runāt par vienas puses atbildību. Es domāju, ka tā ir kolektīvā atbildība, kas jā jāuzņēmas visām pusēm. Līdz ar to uzskatu, ka mums ir jāuzlabo ekonomiskās pārvaldības, koordinācija un riska novērtēšana. Tālāk, vadība krīzes laikā. Šeit būtu jārīkojas starpvaldību līmenī. Tagad mēs, protams, varētu pavaicāt sev, vai mēs gribam, lai arī nākotnē uh, tiktu realizēta šāda starpvaldība pieeja. Es domāju, ka mums ir jādomā par jauniem risinājumiem, jauniem instrumentiem, ko varētu izmantot, nevis vienkārši izstrādāt jaunus nosacījumus, jaunu kredītu izdošanai. Mums ir jāraugās, lai Eiropas stabilitātes mehānisms būtu tiešām eiropeisks instruments. Un mums ir jāskatās no Eiropas perspektīvas, ir jānostiprina gan dalībvalstu parlamentu loma, gan Eiropas parlamenta loma nacionāliem parlamentiem ir jārealizē kontrola, uzraudzība, pārbauda. Protams, tālāk nākamais solis ir Eiropa doma, komisija un Eiropa parlaments. Kas attiecās uz eh, pielāgojuma programmām, tad padomu, protams, ir atbildīgi par pielāgojuma programmām, bet šīs pielāgojuma programmas būtu jāredz kā Eirozonas stabilitātes instruments. Tās nedrīkst uztvert tikai un vienīgi kā pielāgošanas programmas tām valstīm, kas saskārušās ar problēmām. Tāpat, es domāju, ir jānodrošina arī pārējais eh, pasākumu, izlīdzināšanas pasākumu Eirozonas pārējām valstīm. Eiropas centrālā banka vienmēr ir apgalvojusi, ka tās monetārā politika garantēs pielāgojumu programmu veiksmīgu iznākumu. Tik piesaistīts arī SVF, lai nodrošinātu šo daudzpusējo palīdzību. Tomēr man šķiet nākotnē mēs varētu paskatīties uz to, kādu lomu komisija varētu spēlēt, lai palīdzētu uh, nodrošināt starptautisko finanšu stabilitāti. Protams, mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz SVF atbalstu. Un visbeidzot, vēl viens elements, kas ir ļoti svarīgs krīzes pārvarēšanai, ir šis atveseļošanās mehānisms. Tātad prevencija, stabilitāte un atveseļošanās. Tas viss ir jāapvieno, lai mūsu ekonomikas atjaunotos. Paldies. Tagad um, vārds Gergerikungam no Itālijas Senāta budžeta komitejas. Yes, uh, I like to talk about the... E- Paldies. Es gribētu runāt par ekonomisko efektivitāti, kāda ir trojkas programmām jo attiecībā uz leģitimitātes trūkumu es piekrītu tam, ko teica citi. Izvērtējot programmu rezultātus, tad jāsaprot, ka rezultāti ir mistroti. Finanšu pusē ir uh, viena lieta, un reālajā ekonomikā rezultāti ir savādāki recesijas fāze ir bijusi garāka un nopietnāka nekā mēs bijām paredzējuši. Un tas nav saistīts ar fiskālās konsolidācijas trūkumu, jo, kā jūs zināt, visu programmas valstu valdības, ieskaitot Grieķiju, izdarīja daudz vairāk nekā bija plānots, lai panāktu fiskālo konsolidāciju. Bet uh, IKP sabrukums nozīmēja, ka valstis ieslīga šajā recesijas lazdā. Tagad jautājums ir tāds, vai trojka būtu spējusi panākt ko vairāk? Mana atbilde ir jā. Un mums ir jāapsnās divas galvenās kļūdas, kas tika pieļautas. Nākotnē mēs e, ceram tās neatkārtot. Pirmkārt, kā jau tika teikts, trojka nepareizi novērtēja fiskālās konsolidācijas sēkas un kredītu ierobežojumu sēkas. Tā pārāk augstu novērtēja arī eksportu un privatizācijas uh, ieņēmumus. Un uh, fiskālie multiplikatori nav fiksēti, kā domāja komisija, tie mainās un tas jāņem vērā, lai uzlabotu turpmāko situāciju. Otrā lieta ir tas, ka trojka nepievērsa pietiekošu uzmanību uh, savstarpējās ietekmes efektam un sistēmiskajam efektam. Tā centās atrisināt katras atsevišķās valsts problēmas, bet šis problēmas nav saistītas ar to, ka parakstītās zāles ir ar blaknēm. Nē, Šīs izmantotās zāles tika uh, parakstītas e, nepareizajā doz, dozējumā un nepareizi pielietotas šīs zāles. Nākotnē mums no tā jāizvairās, lai neatkārtotu šīs pašas kļūdas vēl un vēl. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad vārds e, Neokungam no Francijas uh, Nacionālas asamblējas. Bien, euh, moi, à mon tour, je voudrais... Es no savas puses priekšsēdētāja kungs vēlos sacīt, ka nevajag visu skatīt uh, tik negatīvā gaismā. Vēlos mūs apsveikt ar to, ka mēs esam klābuši eiro, ka mēs esam snieguši atbalstu grūtībās nonākošajām valstīm, kaut arī jā, var eh, paust nožēlu par vienu vai citu aspektu saistībā ar trojkas īstenotiem pasākumiem. Taču atgriežoties pie nu pat jau sacītā, bija runa par ārkārtas pasākumiem, un es domāju, pareiz darījām, ka rīkojamies steidzami, un jā, tagad var domāt par sekām ilgtermiņā. Te ir runa par Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu lomu, par apspriedēm. Uh, taču vēlos arī sacīt to, ka šajā lietā ir kopīga atbildība bija dalībvalsts, un, kas eh, izdarīja kļūdas, un Eiropas Savienība, kas mm, ne, neparedzēja šīs kļūdas. Es domāju, vispirms vajadz, vajadzētu labot šo lietu ir jālabo tas, ka trauksmes signāli nenostrādā, un vēl es domāju, ka ir vairāk jāstiprina Eirostat pilnvars un Eiropas komisijas lomu, um, paredzot um, un izvēršot profilaktiskus pasākumus riska gadījumā. Un vēl es domāju, ir, nedrīkst šaubīties par 13. līgumu pāntu, es pats uh, biju šī panta iniciatīvas <clears throat> virzītājs. Jā, mēs visi sakām, ka eh, Eiropas parlamentam jāsadarbojas ar nacionālajiem parlamentiem, un tad var paust nožēlu par to, ka Viļņas sanāksmē netika panāks progress šajā jautājumā. Runājot par ziņojumu, gribu sacīt, ka mm, kopienas pieeja vienotajam noraglēm mehānismam nav pareiza, un es domāju, ir jāparedz arī atbildība parlamentiem, ka viņi var pārbaudīt tos aizdoms, kas tiek sniegti grūtībās nonākušiem valstīm un īpaši piesardzīgiem jābūt saistībā ar uh, eirofobiju. <clears throat> kas ir pieņems spēkā gan tajās valstīs, kas saņem aizdevumu, gan tajās, kas aizdod aizdevumu. Un gribu vērst jūs uzmanību uz to, lai parlamenta kontrola abos, abos gadījumos būtu efektīva. Tagad, kad tiek rasts uh, līdzsvars starp uh, izaugsmas atbalstu un uh, <clears throat> budžets tēriņu samazinājumu, Startautiskais valūdas fonds uzsver, ka galvenais šēršlis izaugsmē ir privātā sektora parāds. Paldies. Tagad vārds Pervanšai Beres, nodarbinātības sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta kungi vēlos atbilst Werneram Langenam, diemžēl viņš devies prom. Ah, Ak tā, viņš ir gan šeit, tad viss kārtībā, saka Berešas kundze. Jūs kritizējāt Sarkas kungu, kad viņš runāja par Spāniju. Es domāju, viņš runāja par Spāniju vien. Un vēl es vēlos jums norādīt uz to, ka pirms krīzes Spānija bija Eiropas Savienības labā skolniece, jo tā izpildīs svāts slavenos Māstrihtas kritērijus. Uh, Ja pievēršoties eh, Lamberta uh, eh, mm, komentāram, es domāju, būtu svarīgi piedalīties šais debatēs. Tāpēc vien, ka uh, globālā līmenī Eiropas uh, Savienība ir visdemokrātiskā tā, kā telpa, nevar uzskatīt, ka to mums pietikt. Un tāpēc vien, ka pastāv uh, bažas nesaņem tā atbalstu, var aizvērtām acīm uh, pieņemt eh, programmu līdzekļu saņemšanai. Tas arī nav demokrātiski. Runājot par trojku vēru, vēlos vērst jūsu uzmanību uz divām dimensijām, kas šī rīt sarunās netiek attiecīgi izvērtēts. Uh, Valstis, kas labos apstākļos izvērš eh, savas programmas, tās ir valsts, kurās ir labs eh, sociālais dialogs. Taču trojka iejaucoties pilnīgi ignorē sociālo dialogu. To ir uh, sacījis gan Eiropadomi, gan arī cita uh, starptautiskā darba organizācija. Un uh, saistībā ar Grieķiju nevar sacīt, ka sekmes gūtas ir uh, tāpēc, ka tas, uh, šī recepte darbojas pilnīgi visur, vai tāpēc, ka var atļauties ignorēt kaut ko. Un te es domāju, arī šajā gadījumā ir jāizvērtē koleģiāli vienam otru. Otrakārt, nevar izvērtēt <clears throat> kādas valsts situāciju kā lielo veiksmīju, tāpēc, ka trojka ir iejaukusies, neņemot vērā migrācijas līdzsver trūkumu. Bieži vien tās valstis, kas ir trojkas apskāvienos, un arī citas valsts, tāds ir gadījums, piemēram, Latvijā, ka šīs valstis ir kā pārvarējušas grūtības, nevar uzskatīt, ka tas ir veiksmes tās, tad ja jaunieši uh, vienkārši dodas uz citām valstīm, tad nākotnē vairs nav cerību. Paldies. Paldies vārds uh, karjera kungam no Itālijas parlamenta. Grazie, prezidente. Ko... Paldies, priekšsādātāja. Kolēģi, uh, Šodien mums vajadzētu koncentrēties uz galveno tēmu, proti uz demokrātisko leģitimizāciju uh, struktūrālās pielāgošanās programmām. Mēs nerunājām šeit tikai par uh, demokrātisko leģitimizāciju, bet drīzāk par fiskālo paktu. Uh, un trešais pants tajā paredz stiprināt finanšu indikatorus. Tas ir stingrāks, pats stingrāks nekā noteikumi līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Tagad mums vajadzētu saprast, kas tad pieņem lēmumus šajā sakarā, vai uh, tas nav tikai dalībvalstis, Un kā vispār mēs varējām vienoties par līgumu, kas apgāž Eiropas Savienības līgumus? Vai tikai trojka apdraud demokrātiju Eiropas Savienībā? Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka uh, fiskālā kompakta sekas dalību valstīs ir uh, visai negatīvas. Uh, pietrūks kredītu uzņēmumiem, pieaug bezdarbs, recesija plosās uh, visās dalību valstīs. Ja tas ir tās cekas fiskālajam paktam, kurš turklāt ir neleģitīvs, jo tas ir pretrunā ar 12. protokolu līgumam par Eiropas Savienības uh, funkcionēšanu, tad tas Uh, būtu jāizskata un jāpadomā par to, kā mēs varam leģitimizēt fiskālo paktu. Vai mums vajadzētu tagad runāt par regresa klauzulu, kas tur ir iekļauta? Priekšsēdis pārtrauc. Paldies, tagad Eiropas parlamentu vārdā Hrisogēlis kungs lūdzu. E, νομίζω ότι Es domāju, ka svarīgs aspekts ir tas, ko pieprasa parlaments, ka katrai eh, ekonomiskās pielāgošanās politikai ir jātiek mainītai, ņem, ņemot vērā iepriekš iegūto pieredzi. Turklāt tam jānotiek dialogā ar eh, pilsoņiem un ne tikai ar valdību un parlamentu. Tas ir svarīgi jebkurā politikas gadījumā. Katra politika tie ir jāizvērtē un jālabo. Un pēc tam, kad pagājušas krīzes, eh, krīze, 5-6 gadus vēlāk, ir jāizvērtē, kā, tas, kā tā ir ietekmējusi pārējās eh, nozares, piemēram, eh, sociālo jomu, nodarbinātību, vides aspekts. Piemēram, mm, krīzes kulminācijas laikā ir jāpieņem kādi ekstrēmi pasākumi, tomēr tie ir jāizvērtē arī vairākas gadus vēlāk. Bija mēģinājums samazināt parādu, taču šodien eh, deficīti, taču šodien mums ir milzīgs parāds, 28% bezdarba, pār par 60% bezdarbs. Jauniešu vidū 30% eh, iedzīvotāji Grieķijā šodien ir bez apdrošināšanas un pār par 60% nav pieeja uh, veselības aprūpas sistēmu. Pat tad, ja mēs panāksim ekonomiskos mērķus, eh, tad šī politika tomēr būs izgāzusies. Te ir vairākas problēmas. Pirmkārt, trojkas metode ne, nebija kopienas metodu. Varētu sacīt, jā, nu labi, pirmo sešas mēnešus, pirmo gadu bija krīzes apstākļi, mums bija budžeta problēmas, mums bija erozonas struktūrāls problēmas, tad šodien nav nekāda uh, iemesla, kāpēc trojkā būtu jāstrādā ārpus kopienas metodas. Nevar le leģitiminēt institūcija, kas darbos ārpus eh, kopienas metodas. Un redzam, ka šī politika ir izgāzusies, eh, redzot sekas. Bet redzam, ka <clears throat> reizinātājs bija nepareizs un uh, sekas ir bijušas negatīvas. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā viss šī pieredze, jāizveido institūcijas, kas var uh, novērst krīzi vai arī krīzes apstākļos to risināt, un tam ir jāatbilst, jāatbilst Eiropas stratēģijai citas, citos politikas aspektos, piemēram, ar Eiropas politiku 2020. Pēc vairākiem gadiem mēs nevaram apgalvot, nu mēs nezinām, šī procedūra var turpināties tā kā krīzes kulminācijas laikā. Paldies. Paldies, Vāca Mortuāgā kundzei Marijānai Martago no Portugāles parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Daži elementi saistībā ar šīm debatēm attiecībā uz Portugāli. Te izskanēja viedoklis, ka krīzes sākumā Portugāles ekonomikai bija zināms eh, problēmas tās eh, geogrāfiskā periferijas izvietojuma dēļ un rūpniecības dēļ, taču Eh, parāds eh, deficīts bija tikai 3% no IKP mazāks nekā Vācijā, un mums bija diezgan eh, neliels bezdarba līmenis. Šī situācija mainījās, bezdarbs pieauga 12% 2000, 2011. gadā, tad arī parāds bija pār par 60%. Eiropas Savienība reaģē uz šīm problēmām, izveidojot eh, <clears throat> eh, sadarbības starp trim institūcijām, tādu īpašu maršrutu, kas eh, demokrāts netika izvēlēts. Arī es, Eiropas centrālajai bankai nebija tiesības pirkt valsts parādus, taču galvenokārt ir runa par uh, valsts parāda pielāgošanas programmu. Runa par eh, demokrātisko leģitimitāti. Pasākumi bija pretēji mūsu valsts konstitūcijai. Otrā problēma ir tehniska rakstura. Portugālei eh, starptautiskā valūtas fonda izveidotā programma tika izveidot pamatojoties uz fiktīviem pamatiem. Eh, šie, e, šīs ekonomiskās prognozes ar vien tika pārskatītas pēc pāris mēnešiem un izrādījās maldīgas. Taču programma tika izcenot, kaut arī tās pamat jau bija nepareizi. Portugālē deficīts šodien ir apmēram tāds pats, kāds bija 2010. gadā nu, un 2012. 2012. gadā valsts parāds ir pieaudzis, vairāk nekā jebkad. Sociālā nevienlīdzība ir pieaugusi. Arvien pieauga nabadzīgo iedzīvotāju skaits. Mēs esam piedzīvojuši ievērojumu migrācijas vilni, cilvēki dodas prom, un trūkst arī darba roku tagad, vairāk nekā agrāk. Divu miljonu bezdarbnieku ir mūsu valstī, kur ir pavisam darbspējīgu iedzīvotāju tikai 5 miljoni. Nevarētu sacīt, ka trojka ir guvusi panākums. Nē, es domāju, tad, ja cilvēki nonāk uz nabadzības sliekšņa, tad par veiksmi tās to nevar saukt. Un es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāsaprot, kā ir ar šo deficītu. Šis parlaments nedrīkst pārvaldīt visu. Liza Ferēja no Eiropas parlamenta puses. Thank you very much. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka šīs diskusijas noteikti ir ļoti noderīgas, un es gribētu vispirms pateikt, ka ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka vienotas valūtas veidošanā ir nepieciešams kaut kas vairāk nekā stabilitātes pakts. Uh, nav mehān, tas nav mehānisms, kas veicinātu konverģenci, bet drīzāk atšķirības. Un tas ir noteikti jārisina tagad, kad esam nonākuši krīzes eh, izējas punktā, beigu punktā. Ir svarīgi, lai mēs pabeigtu šo periodu ar adekvātiem mehānismiem, krīzes atrisināšanai un lai šie mehānismi būtu iestrādāti kopīgās valūtas sistēmā. Mums ir nepieciešama labi darbojošās banku savienība. Nevis vienkārši jebkāda banku savienība, bet mums ir jāzina, kāds budžets ir nepieciešams, lai, no, lai izveidot tā saucamos anticikliskos pasākumus, eventuāls nākamās krīzes novēršanai. Mums ir jāizvērtē, vai Eiropas centrālajai bankai ir pietiekam daudz kompetenci krīzes risināšanai Un mums nav nepieciešama banka, kuras vienīgā funkcija ir inflācijas kontrola situācijā, kad pastāv deflācija. Mums ir ļoti rūpīgi jāparaugās, kāds būs komisijas pētījuma rezultāts, ko tā ir uzsākusi, par to, kā stabilizēt valdību parādus, kā arī vajadzētu padomāt, vai nevajadzētu veidot pamatiesību garantiju sistēmu, kad valstis, kas realizē pienāku, uh, pielāgojumu programmas, neuzliek slu, visu slogu iedzīvotājiem, atņemot viņiem veselības aprūpi, izglītību un iedzenot viņus nabadzībā un trūkumā. mēs neesam runājuši par to, kā atrisināt sociālo-ekonomisko ietekmi. Mēs runājam par pieaugumu cipariem 20%, 8%, bet kā ar sociālo aspektu? Tālāk, kā ar privatizāciju. Daudzās valstīs privatizācija tādos sektoros kā energoapgāde, telekomunikācijas, apdrošināšana, banka. Uh, varētu ilgtermiņā negatīvi ietekmēt strateģiskās investīcijas. Tātad par to ir jāpadomā. Paldies! Tagad vārds Djurkovica kungam no Horvātijas parlamenta. Mr. Chairman, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par to, ka šāda konference tikusi organizēta, un tagad es runāšu horvātiski. Šīs diskusijas vēlreiz apliecina to, ka, lai panāktu progresu un nodrošinātu makroekonomisko stabilitāti, atbildība ir jāuzņemas visiem. Uh, ir jānodrošina īstenoto pasākumu labāka īstenošana un to iedarbīgums. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu ļoti labi kontakti ar nacionālajiem parlamentiem, ekonomisko pielāgojumu programmas, kas tiek realizētas, kas ir orientētas uz ekonomikas pieauguma veicināšana un nodarbinātības palielināšana nevar būt veiksmīgi bez reāls ekonomikas. Runājot par ekonomikas monetāro savienību, makroekonomiskiem izaicinājumiem, fiskālo konsolidāciju, demokrātisko leģitimitāti, jā, par to mēs runājam, bet mēs līdz šim neesam runājuši par efektivitāti un iedarbīgumu un neesam saņēmuši nekādas atbildes uz jautājumu, kā nodrošināt šo pasākumu efektivitāti. Lai mūsu iedzīvotāji būtu apmierināti, mums ir jādomā par eh, viņu situāciju. reālais eh, ekonomikas sektors ir noteikti tas, kas ļaus mums pārvarēt krīzi. Tas ir tas ekonomikas sektors, kas ir ražojošs, kas reāli uh, dod produktus. Šis reālās ekonomikas sektors patreiz nespēja viens pats atrisināt esošās problēmas. Jautājums, vai mums ir pietiekami daudz pasākumu, kas notrošinātu nākotnes attīstību šīm ražojošajām sektorām? Vai tiek nodrošināta sadarbības ar Eiropas investīciju banku un Nacionālu bankām? Paldies! Paldies eh, no Eiropas parlamenta puses, Malakieri kundze. Paldies priekšsēdētāji, arī es vēlos atsaukties uz neatkarīgo izaugsmes ziņojumu 2013. un 2014. gadam. Mēs sakām, ka pasākumi nav guvu vainagošies panākumiem. Tad kāda ir šodien situācija? Galu galā mēs taču pārstāvam mūsu pilsoņus un tautības pasākumi. E, viņus padara par upuriem. Cilvēkiem vairs nav darba vai nav stabila darba un skaidrs, ka tiek pārkāptas darba ņēmēju tiesības. Tāpēc sabiedrība šai 21. gadsimtā uh, atkal patainojas kā tāda, kas ir nabadzības sliekšņa. Um, valda arī tolerants trūkums un ekstrēmisms. Mēs taču uzskatījām, ka pēc otrā pasaules kara beigām esam šīs parādības izskauduši Tātad taupības pasākumi izraisa milzīgas sekas mūsu iedzīvotāju vidū un pilsoņiem trūkst eh, drosmes, eh, aizplūst mūsu labākās smadzenes. Un viņi uzskata, ka labākais risinājums ir Eiropa, un viņi ilgojas pēc labāka risinājuma savā valstī vēlos atsaukties uz vienu no labākajiem ekonomistiem Keins. Viņš sacīja, ka, lai pārvarētu bezdarbu, lielās depresijas bezdarbu, bija nepieciešams ne tikai izvērst pasākums, bet arī valdībām bija jāvirza attīstība, jāpievērš uzmanība tai. <clears throat> Mēs zinām, ka nestabilā, nestabilās darba apstākļos ekonomiskais augs nav gaidām. Kas mums būtu jādara? Eiropas Savienībā mums ir jāpārvar visi administratīvie slogi. Tādu ir pārāk daudz. Ir mums arī jāapzinās, ka pienācis laiks sniegt jaunu stimulu mūsu iedzīvotājiem. Ekonomika Eiropā var atkopties, arī valdībai jāizvērš atbalsts programmas privātajām sektoram. Tas varētu būt viens no risinājumiem, kas mūsu pilsoņiem var nodrošināt labāku dzīves līmeni. Gal galā mēs taču viņus pārstāvjam. Paldies, saka Podimatā kundze. Kolēģis uzskata, ka šī bija ļoti auglīga un interesanta diskusija un kaut arī Skaidrs, ka nostājas lielā mērā atšķiras, citādi nemaz nebija gaidāms, ja jau šeit ir eh, ļoti plaša literatūra ne tikai par ekonometriskiem modeļiem, bet arī par procedurāliem jautājumiem, metodoloģiju, piemēram, kopienas eh, metodu, starpvaldību metodi, vai piemēram par to, ko mēs saprotam ar Eiropas demokrātiju, Eiropas leģitimitāti. Tomēr es uzskatu, ka valda plašs konsens vismaz divos jautājumus. Pirmkārt, Eiropas parlamenta lēmums sagatavot šo pētniecisko ziņojumu. Šis, ziņojums, šis lēmums ir pareizs, tas ir dzīvotspējīgs, jo tas izraisīja diskusijas par procedūru un par trojkas pilnvarām daudz Eiropas Savienības iedzīvotāji trojkas pieņemtos lēmumus uzskat par lēmumiem, kas pieņemta aizslēgtām durvīm. Un tas grauj <clears throat> autorības nepieciešamību, uz ko um, atsaucās vairāk runātājs šodien. Un otrkārt, runa ir par de, eh, debašu kvalitāti starp Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālā parlamenta deputātiem Eiropas semestri ietveros. Un es domāju, ka abām pusēm, gan Nacionālo deput parlamenta deputātiem, gan mūsu parlamenta deputātiem, ir jāiztais par šo risinājumu. Vēlos pateikties visiem runātājiem, vēlos pateikties Grieķijas, prezidē, Grieķijas parlamenta. Uh, Eh, priekšsēdētājiem, Tragakis kungam vēlos pateikties arī runātājiem Lamertam, Bundestāga runātājiem Dominikam Haningam, Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājam īrijas parlamentā un, protams, vēlos pateikties arī abiem referentiem Otmaram Karasam un Liema Gunčam. Pateicos arī jums visiem par jūsu sacīto tūlīt pat. Uh, pāriesim, laika mums vairs nav, pie mūsu nākošās plenāras sesijas par izaugsmes nodarbinātības veicināšanu Eiropā. Vēlos aicināt izteikties Zemazopulos kungam. Viņš ir Grieķijas parlamenta ekonomikas komitejas priekšsēdētājs. Viņš būs līdz priekšsēdētājs šajā sesijā. Paldies!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 Okay. So we pass to... Tā, tad pievērsīsimies tagad nākamajai tēmai uh, - veicināt izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, finansējot reālo ekonomiku. Man ir liels prieks un gods sveikt šeit bijušo kolēģi un draugu Edvardu Skiklūna kungu, kas pašlaik ir uh, Uh, valdes priekšsēdētājs Eiropas investīciju bankā. Viņš tagad uh, uzrunās mūs. Lūdzu. Madam. Paldies, priekšsēdētājs Kolundze, godātie kolēģi no Eiropas parlamenta un uh, nacionālajiem parlamentiem. Kā jau jūs dzirdējāt, šī uzticība pamazām atjaunojas un Eiropa pamazām iziet no uh, parādu krīzes. Bet mums ir jāatceras, ka Eiropa joprojām nav pilnībā atvesaļojusies, un es domāju, tas skaidri izrietē arī no iepriekšējām debatēm. Mums joprojām izvirzās būtiski fundamentāli uzdevumi Viens no izaicinājumiem ir joprojām sarūkošās investīcijas. Globālā finanšu krīze noveda pie investīciju sabrukuma Eiropā. Jaunākie skaitļi liecina, ka kopējās investīcijas Eiropas Savienībā joprojām ir par 20% mazāks nekā 2008. Eh, gadā. Un tas ir galvenokārt pateicoties tam, ka privātās investīcijas ir ļoti pieticīgas. Lielākajā daļā Eiropas valstu, ko skāra krīze, investīcijas ir samazinājušās par 40% un joprojām nav pārliecības, ka kaut kas būtiski varētu mainīties. Šī investīcija krīze ir novedusi pie ekonomikas pieauguma, samazināšanās Eiropā, darba vietu zaudēšanas. Tas nozīmē, ka turpmākajos gados ražošana samazināsies. Eiropas investīcija samazinājums no 2008. līdz 2012. gadam izmaksās kontinentam 540 miljārdus eiro zaudētajā atdevē no investīcijām līdz 2020. gadām. Šis investīcija atdeves samazinājums turpināsies tikmēr, kamēr investīcijas būs nelielas. Uh, Tāpat ilglaicīgais bezdarbs daudzās dienvidu valstīs draud kļūt par struktūrālu bezdarbu, un papildinājumā ar nelabvēlīgu demografisko situāciju būtiski samazināsies šo valstu produkcija. Eiropas investīcija banka strādā pie tā, lai labāk izprastu šo investīciju krīzi un atrastu risinājumus. Es atceros, ka tad, kad es biju Eiropas parlamenta deputāts, es kopā ar kolēģiem Ekon komitejā uh, aicinājām meklēt risinājumu un vērsāmies pie Eiropas investīciju bankas ar šo jautājumu. Eiropas investīciju krīzes galvenais cēlonis ir struktūrālā nelīdzsvarotība. Kā mēs zinām, dažās valstīs pirms krīzes notika ļoti plaša kreditēšana, aizņemšanās gan no ārvalstu resursiem, gan iekšzemes resursiem, kā rezultātā investīcijas samazinājās uh, ražojošā sektorā, bet būtiski palielinājās investīcijas nekustamā īpašuma tirgu. Mēs joprojām piedzīvojam šo investīciju paģirs. Un, lai atgrieztos pie izaugsmas, ir nepieciešams struktūrāls reformas un investīcijas, kas pārnes resursus uz ražojošiem sektoriem. Tieši tādēļ Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienībā ir tāds instruments kā Eiropas Investīcija Banka, kas var mētiecīgi realizēt savu intervenci, lai atvieglotu finansēšanu un veicinātu investīcijas. Ar Eiropas Investīcijas bankas palīdzību mēs varam novērst šķēršļus resursu realokācijai, ne tikai valstīs, kas visvairāk cietušas no krīzes, bet visā Eiropā. Kādēļ šādas uh, mērtiecīgas intervences ir tik svarīgas. Tādēļ, ka, piemēram, viena lieta, ko mācījāmies no krīzes, ir tas, ka privātais sektors kopumā ir bagāts. To neierobežo finanšu trūkums. Nefinanciālās korporācijas Eiropas Savienībā nav ar parādiem nospiestas. Patiesībā tās ir palielinājušas savus uzkrājumus un ir kļuvušas par aizdevējiem valdībām. Saskaroties ar neskaidrību par to, kas notiks pasaules ekonomikā un eirozonā, šādu uzņēmumu vadītāji ir e, īstenojuši nogaidošu politiku, atliekot lielākas investīcijas līdz brīdim, kamēr šī neskaidrība tiks kliedēta. Šādā situācijā ir skaidrs, ka uzticība eiro zonas integritātei un banku savienībai uh, varētu novest pie paļāvības palielināšanās, finanšu sastrēgumu vietu likvidēšanas, kā arī investīciju veicināšanas. Bet šīm izmaiņām būs nepieciešams laiks. Patreiz ir nepieciešama labi mērķēta valstu intervence, atvieglojot finansēšanas iespējas. Tieši tādēļ Eiropas Investīcija bankā Eiropas Savienības banka spēlē izšķirošu lomu šīs krīzes laikā. Viena no privātā uh, sektora lietām, ko visvairāk ir ietekmējusi šī krīze, ir mazo un vidējo uzņēmumu sektors. Tātad MVU visvairāk ir cietuši no šīs krīzes, tīpaši tajās valstīs, kas visvairāk darīs. Krīzes veicinātā Eiropas finanšu tirgu sadrumstalotība, pārobežu kreditēšana Eiropā, tas viss ir samazinājies. Tas ir padarījis valsts vairāk atkarīgas no iekšzemes uzkrājumiem un ir novedis pie būtiskām atšķirībām starp dalību valstīm kreditēšanas izmaksās. Šīs izmaiņas vissmagāk ir skārušas MVU, jo MVU ir tie uzņēmumi, kas visvairāk ir atkarīgi no banku kredītiem. Samazinot šo finanšu plaisu um, mazajiem vidējiem uzņēmiem ir bijusi viena no Eiropas investīcija bankas galvenajām prioritātēm, jo MVU ir tieši tie, kas uztur ekonomikas izaugsmu un rada da jaunas darba vietas. Mēs esam eh, veidojuši finanšu instrumentus, kas būtu pieejami MVU, atvieglojot šo uzņēmumu finansēšanu, jo EIB ir saņēmusi 3A reitingu. Tādēļ mēs vieglāk varam aizdot a, eh, līdzekļus MVU. Uh, Aizdevumi Eiropas MVU ir pieauguši par vairāk nekā 50%, tas ir no 12 miljārdiem līdz 18,5 miljārdiem 2013. gadā. Eiropas investīcija banka ir parakstījusi garantijas par vēl diviem miljārdiem eiro, izmantojot savu Eiropas investīciju fondu. Mēs esam izmēģinājuši savu pilotu programmu Jeremija Maltā banku kredīta izdošana uh, tika parakstīta vēl desmit mēnešus pirms paredzētā grafika. Šīs Džeremijas schēmas ietveros mēs palīdzējām 5, vairāk nekā 500 MVU piedāvājot uh, kredītus uz ļoti izdevīgiem nosacījumiem. Tādējādi Maltas valdība uh, caur Eiropas investīciju fondu emitēja um, izdeva apliecinājumu tam, ka tā gribētu vēl izmantot Džeremija eh, programmu, lai garantētu um, aizdevumus vēl 100 MVU tuvākajos mēnešos. Mēs redzam, eh, ka šāda kredītu atvieglošana MVU ir īpaši svarīga, bet ir tikai, tas ir tikai viens no mūsu MVU atbalsta stratēģijas pilāriem. Tā kā bankas uh, spēja arvien mazāk atbalstīt MVU, tad Eiropas investīcijas bankas īpašās zināšanas ļauj izstrādāt instrumentus, kas padara kapitāla tirgu finansēšanu vieglāk pieejam. Piemēri ir projektu, obligācijas un vērtspapīrošana. Šādas iniciatīvas noteikti uh, palīdz piesaistīt jaunus finansēšanas avotus gan no Eiropas, gan ārpus tās. Bet ir viena skumjā patiesība. Bezdarbs joprojām saglabāsies par Eiropas Savienības vienu no lielākajiem sociālajiem izaicinājumiem, ir tīpaši tajās dalība valstīs, kas piedzīvo dziļu recesiju. Pat tad, kad ak ekonomiskā aktivitāte atjaunosies, mēs varam sagaidīt, ka par spīti darba tirgus reformām situācija saglabāsies sarežģīta. Tur, kur investīcijas infrastruktūrā ilglaicīgi ir bijušas pavisam nelielas vai vispār ir iztrūkušas, nebūs iespējams uzturēt nodarbinātību. Tajā pat laikā struktūrālās izmaiņas prasīs pārkvalificēšanos, it īpaši tajās dalībvalstīs, kur iepriekš bija celtniecības burbulis. Eiropas investīcija banka var palīdzēt šādā um, pārkvalificēšanas realizēšanā. Mēs esam paredzējuši jaunu programmu Skills and Jobs, un tur ir atvēlēti 6 miljārdi eiro, lai finansētu it īpaši jauniešu profesionālās pārkvalificēšanas programmas. Uzturēt un pātrināt investīcijas infrastruktūrā ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu gan atjaunošanos, gan arī Eiropas ilgtspējīgu nākotni. Eiropas investīcijas banks ir palielinājusi investīcijas infrastruktūrā par vairāk nekā 7,5 miljārdiem laika posmā no 2012. līdz 2013. gadām. Bet arī šeit, protams, ir iespējams tālāk strādāt pie alternatīvu finansēšanas, resursu piesaistīšanas, projektu obligācijas, kā arī mūsu konsultācijas par to, kā labāk strukturēt privātās un publiskās partnerības var palīdzēt uzturēt investīcijas infrastruktūrā. Produkti, kas labvēlīgi ietekmē maksājumu bilāns, tāds kā garantijas, atvesinātie kredīti un uh, aktīvi, saņems atbalstu no Eiropas investīciju bankas struktūrētās finansēšanas fonda SFF. Eiropas eh, investīcija banka darbojas kā katalizators privātajām finanšu investīcijām, piedāvājot atraktīvas kredīta līkmes tām dalību valstīm, kam patreiz ir ļoti augstas finansēšanas izmaksas, samazinot investīciju šīs atšķirības starp dalību valstīm, tīpaši infrastruktūrā un inovācijās. Kā ikviena krīze arī šī ir inducējusi būtisku struktūrālo izmaiņu programmu. Lai arī to pavada sociāls problēmas, joprojām pastāv iespēja nodrošināt šo milzīgo lēcienu tieši ražojošā sektorā un nodrošinot ilgtermiņu labklājību Eiropā. Piekļuvu finanšu līdzekļiem ir galvenais ierobežojušais faktors inovācijai un Tā rezultātā Eiropas investīcija banka ir palielinājusi uh, kreditēšanu tieši ar zināšanām saistītās ekonomikas nozarēs par apmēram 70% no 9,3 miljārdiem līdz 15,6 miljārdiem eiro 2013. gadā. Tas noteikti palīdzēs uzņēmumiem nodrošināt pozitīvu ekonomisko rezultātu noslēgumā. Eiropas investīcijas banka dara visu, kas ir tās spēkos. Tā ir būtiski palīdzējusi risināt krīzes situāciju. 2013. gadā Eiropas Investīcija Banka palielināja uh, savus aizdevumus par 40% un uz uzsāka darbu pie vesela rinda jauniem kreditēšanas produktiem un iniciatīvām. Es esmu pārliecināts reformām valstu un Eiropas līmenī, kā arī mērķētu investīciju stratēģiju, mēs varam Eiropu padarīt vēl spēcīgāku pēc šīs krīzes. Paldies! Thank you. Yes. Thank you very much, um, Edward. Liels paldies, Edvard. Tagad aicinu jūs izteikties, piedaloties diskusijās. Vēlos jums atgādināt, ka varat uzdot arī jautājumus runātājiem Siglunas kungam. Un jums uz galda ir eh, runātāja kārte, to jūs varat aizpildīt un nosūtīt šeit uz tribīnēm. Došu vārdu manam kolēģim Zimedopulas kungam. Viņš ir Grieķijas parlamenta ekonomikas ek komitejas priekšsēdētājs. Un viņš koordinēs diskusiju tālāko gaitu. Paldies, Padimatās kundze. Tagad vārds Pablo Zaubam no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu mūsu drauga Šiklunas sacītēm. Es domāju, ka valsts parāda krīze ir pārvarēta, ir novērojami, pozi, novērojami pozitīvi signāli, mums jāuzsver optimismas mūsu saistībā ar ekonomisko situāciju, taču jākoncentrējas uz darbvietu izveidu un uz izaugsmi katrā ziņā ņemot vērā šo priekšvēlēšanas priekšvēlēšana periodu mūsu pilsoņi gadīs no mums konkrēts rezultāts. Un te ir divas lietas jāpatur prātā. Reformas. Vairākās valstīs, kurās ir sāks reformas, tās ir jāturpina. Un tad ir citas valsts, kas pamazām sāk šo reformu, nepieciešamo reformu procesu. Šajās valstīs eh, reformu tempi ir jāpātrina. Es uzskatu, ka ir vēl viena, vēl viens uzdevums, kas mūs sagaida. Es domāju, ka kredītam jānonāk mazo video uzņēmumu rīcībā ar tādiem pašiem noteikumiem visās ES dalībvalstīs. Mm, mazie vidēji uzņēmumi nedrīksties no tā, ka tie ir mazi un vidēji. Aizdevumiem <clears throat> uzņēmumiem samazinoties, mēs nevarēsim neko darīt eh, darba vietu izveidēju un izaugsmu nodrošināšanai. Piemēram, manā valstī. Eh, Spānijā aizdevumi eh, mazievidiem uzņēmumiem novembrī samazinājās par 11%, un mēs taču esam sākuši veidot pamatus risinājumam. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka mazie vidēji uzņēmumi saņem aizdevums. Taču jārīkojas uh, gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Un šeit ir divi faktori, kas var sniegt risinājumu šai problēmai. Uh, Eiropas uh, investīcija banka, tā jābūt ambiciozākai nodrošināt kredītus MVU. Un tad arī ceru, ka Eiropas centrālā banka varētu darīt vairāk. Tātad Eiropas investīcija banka, Eiropas centrālā banka, kas, zinām, ir atbildīgas par monetāro politiku. Eiropas centrālās bankas galvenais mērķis ir nodrošināt veiksmīgu ekonomikas monetāro politiku. Tātad es uzsveru, šīm abām iestādēm ir jādara vairāk Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ja kredīts nenonāk MBU e rīcībā, tad būs grūti panākt ekonomikas atveseļošanos. Un līdz ar to visi tie, kas ir iesaistījušies šajā jomā, tie visiem jādarbojas. Lielas paldies, jādarbojas turklāt arī steidzam. Paldies arī no mūsu puses. Pjers, Pjers Elēns Mie no uh, Francijas parlamenta. Paldies, priekšstādātāji. Eiro uh, zona ir piedzīvojusi īpašu recesiju, un uh, recesijas iemesli ir saistīti arī ar uh, solidaritātes mehānismu bet Eiropas Savienība nevarēja rast makroekonomisko līdzsvaru starp deficīta mazināšanu un izaugsmi. Mēs zinām, ka budžeta reizinātāji ir lielāki nekā mēs e, gaidījām. Un tagad recesijas laikā visas valstis veids taupības pasākumus, lai mazinātu deficītu, e, bet tomēr deficīts nemazinās tik ātri, kā mēs būtu vēlējušies. Daudzām valstīm jāturpina vēl budžeta konsolidācija, un Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kompensēt šo uh, depresijas elementu, lai tomēr veicinātu izaugsmi, uh, izmantojot 2020. gada stratēģiju un arī izaugsmas nodarbinātības paktu. Protams, jāmazina struktūrālie deficīti Eiropas mērogā, bet vajadzētu arī ņemt vērā deflācijas riskus jo tas skar ne tikai deficīta valstis, par kurām mēs runājām vakar. Pēc otrā pasaules kara mēs izveidojām kopējo ogļu un tērauda tirgu un no nu, tā izaugusi Eiropas Savienība. Tagad mums ir jauna izaicinājuma priekšā, tā skaitā klimata pārmaiņas un globālā sasilšana. Tas prasa jaunu izaugsmes modeli, ilgspējīgu izaugsmi. Uh, SAO norāda, ka nepieciešamas struktūrālas pārmaiņas, uh, bet tas varētu būt efektīvākas, ja iestāsies izaugsme. Tā kā mums nepieciešama makroekonomika, izaugsme un uh, darba vietas. Paldies! Rogatski kungs no Polijas parlamenta lūdzu. Paņa Privodņi. Priekšsēdētā, dāmas un kungi, mēs jau no rīta runājam par problēmām, kas saistīts ar krīzi, tomēr vajadzētu atcerēties, ka um, mums vajadzētu runāt arī par šo leģitimitāti un par, arī runāt par to, kas notiek Brazīlijā, Indijā, Ķīnā. Uh, Un varbūt, ka Eiropas Savienībai tāpat kā visām pārējām dalībvalstīm vajadzētu padomāt par to, ka būtu, de, kāda būtu atbilde uz šo situāciju. Mums ir savas eh, programmas, mums ir instrumenti, bet tā rezultātā pieaug nabadzība, bezdarbs, izstumtība. Eh, varbūt, ka vajadzētu paskatīties, kā tiek izmantot Eiropas investīcijas bankas līdzekļi. Un man ir jautājums, cik efektīva ir izdoto kredītu izmantošana. Jūs runājat par lieliem skaitļiem, bet kā ir iespējams, ka no vienas puses mēs izsniedzam milzīgus kredītus investīcijām, tajā pat laikā tur, kur bija darba vietas, um, tur tās tikai pazūd un nerodas jaunas darbvietas, vai tas ir saistīts ar birokrātiju vai ko citu. Un kā ar tām valstīm, kas ir izgājuši no krīzes ar sausām uh, kājām. Un būt kā mums uh, vajadzētu paskatīties, uh, kā uh, kā tās valsts, kas ir izgājuši no krīzes sausām kājām, ir izmantojuši to rīcībā esošos līdzekļus. Varbūt ir jādomā, kā palielināt izdoto kredītu efektivitāti un uh, vai mums nevajadzētu padomāt par to, kā, lai izkļūtu no krīzes un atgrieztos pie ekonomikas atjaunošanās, mums vajadzētu no vienas puses samazināt birokrātiju un samazināt eh, šo regulējošo um, spiedienu. Paldies! E, eh, Paldies, paldies. Tagad vārds Jozefam Ekem no Ungārijas parlamenta. Köszönöm, elnök úr, a szót e, csatlakozni. Paldies. Vēlos piebalsot polijas kolēģim. Ungārija ir gājusi pa savu ceļu šajā kontekstā. Varbūt mums vajadzētu pievērsties uzma, pievērst uzmanību Višegrada 4 sadarbībai. Ir tāda pieredze, ka šīm četrām valstīm no Višegrada foru, gru, ja Višegrada četri grupas, ir izdevies piedāvāt savā veidā dinamiskāku ceļu izēju no krīzes nekā citām valstīm. Šajās valstīs ir īstenots izteikti struktūrālas izmaiņas no 2000. 14. gadu mēs sniedzam daudz vairāk atbalsta maziem vidēja uzņēmumiem nekā pirms tam, tas pats attiec uz pat mikro uzņēmumiem. Un <clears throat> te ir jādod jautājums, vai varam fokusēties cits uz citu, vai varam sniegt atbalstu, jo pašreizējā krīze Eiropas eh, Savienība atšķirs no krīzes Krievijā, Brazīlijā, Ķīnā, ar šīm valstīm mēs konkurējam. Un ja mēs um, rūpīgi negūstam mācības no šiem paraugiem, tad mēs paliksim iepakaļ. Vēl vēlos pievērsties mana Maltas kol kolēģa sacītiem. Vai mēs varam novērot viens otra um, pieredzi, tā lai mēs varētu mācīties? Uh, un izveidotu Eiropas modeļus Eiropā un tos uzturētu. Vai mēs varam nodrošināt to, ka nacionālajie parlamenti, pieņemot lēmumus, virza uz priekšu savus nacionālus uzņēmumus un īstero struktūrāls izmaiņas, kas mums ļaus nonākt pie rezultātiem. Vēlos uzsvērt arī to, ka Ungārija ir ieguldījusi milzīgus līdzekļus mazo vidēju uzņēmumu atbalstam nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā mūsu uzmanas centrā galvenokārt būs, būs mazie un vidējie uzņēmumi. Un Ungārija arī izdevojas samazināt inflāciju līdz tādam līmenim, kas nav piedzīvots pēdējo 15 gadu laikā. Tagad mūsu bezdarba līmenis ir samazināts no 11% uz 9,3%. E, es nevarētu teikt, teikt, ka šis ir e, fantastisks rezultāts, taču virzās uz priekšu investīcijas, e, projekti un ekonomiskā izaugsme Ungārijā ir lielāka nekā sākotnēji bija gaidīts. Paldies par uzmanību. Paldies tagad vārds prodromus, prodromu kungam Kipras parlamenta vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, kolēģi! Nav šaubu par to, ka nepieciešams ārkārtējas eh, korekcijas programmas un par spīti iepš, iespējamiem trūkumiem un problēmām eh, Eiropas ekonomikas plānošanā, te ir runa par reālās ekonomikas atbalstu. Manas valsts Kipras skatījums bija savā ziņā īpatnējs. Pretēji citiem gadījumiem Eirogrupa un Trojka pieņēma lēmumu, ka Kiprai netiks aizdoti līdzekļi banku sistēmas trūkumu novēršanai un risināšanai. Doma bija tāda Nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par banku kļūdām. Pareiz ideja, taču jautājums, kā tā tika īstenot. Pirms tā tika īstenot, pirms pirmo reizi tika īstenot šī apšaubamā ideja, banku kapitāla veidošana no e, depozītu noguldītāju līdzekļu. Šiet neviens nezināja vai neizpētīja šādas prakses, iespējams, sekas. Ne trojka, nedz arī Eiropas centrālā banka, vismaz tā izskatās. Sekas ir, ir daudz plašāks nekā ekonomiskā sistēma un banku sektors. Te runa par sekām, kas ir skārušas cilvēkus par vairāk nekā 100% samazinot šo banku sistēmu un izvēršot glābšanas programmu banku sistēma šai valstī palika gaisā karoja, karājoties, samazinājās uzticēšanās, un ekonomikā gandrīz pilnīgi trūks likviditātes. Kipra ir neliela ekonomika, tā bija nepieciešams aizdevums 10 miljārda eiro apjomā. Tagad ir nonākusi līdzekļu trūkuma situācija. Veiksmīgi Uh, īstenojot uh, konverģents programmu un uh, trojkas mērķus, reālā ekonomiska tikai vēl vairāk grimst krīzes situācijā un pieaug bezdarbs. Tātad reāla ekonomika pat laban nav guvusi labumu no budžeta un banku atveseļošanas. Vēl <clears throat> īstenie mērķi ir praksē izvērtušies pilnīgi pretēji. Paldies! Paldies, tagad vārds Sahinīdis kungam no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Dažās Eirozonas valstīs pēc krīzes sākumā tika secināts, ka vienotā valūtas politika, ja monetārā politika iespējams nav vienota. Krīzes apstākļos iespējams monetārai politikai divi vai pat trīs ātrumi. Tā Eiropas centrālās bankas nestingrā uh, monetārā politika patiesībā nepalīdz eh, tām valstīm, kas ir pakļautas eh, konverģēs programmā, kur uzņēmumi ir spiesti aizņemties ar likmi 80%. Nevar to salīdzināt ar citām valstīm, kur aizdevuma likme ir 4 līdz 6%. Šodien par spīti Grieķijas banku sistēmas atveseļošanai. Grieķijas bankām nav pieeja starptautiskiem tirgiem, un tās uh, likviditātes trūkums sēdz ar palīdzību no Eiropas centrālās bankas, no Eiropas sistēmas. Tās ir paņēmušas vairāk par 70 miljārdiem eiro, taču uh, šī pat sistēma spiež Grieķijas bankām atdot uh, šos līdzekļus. Tātad skaidrs, ka Grieķijas uzņēmumi nevarēs gūt kredītus. Tā kā notiek plašas diskusijas par uh, creditless recovery, tā to sauc angliski, tātad atkopšanās bez kredīta. Kā kas tāds ir īstenojams tādās valstīs, kurās tiek īstenota tāda programma, kāda tā ir Grieķija? Paldies! Paldies vārds Siklūna kungam, lai viņš atbildētu pirmajiem Eh, pirmās eh, jautājuma kārtas runātājiem. Lūdzu, Skikluna kungs. Well, them... Paldies. Bija daudz komentāru, un labi, ka šajā diskusijā mēs tagad vairs neatskatāmies tikai pagātnē, mēs runājam arī par nākotni. Runājot par to kaitējumu, ko nodarīja dažas programmas, jo īpaši uh, sociālās uh, jomas trūkumi uh, Un mēs tagad sākam domāt, kā to var izlabot. Jāsaka, runājot par lielajām korporācijām, protams, tām arī ir neskaidrība, bet uh, tās uh, saņem finansējumu un tās arī pašas var veikt investīcijas. Tad nākamā tāda uh, plāksne ir uh, bankas, Tagad tika pieminēta arī centrālā banka. Un apakšā ir miljoniem MBU. Tas ir viszemākais slānis. Tas ir mikrotirgus. Un šie uzņēmumi var novērtēt situāciju, var uh, un ir gatavi riskēt, bet viņiem ir grūti piekļūt finansējumam. Gribu atgādināt, ka ļoti svarīgi būtu investēt ražošanā, Visas investīcijas ir svarīgas. Es zinu, ka savulaik investīcijas bija nu, kā lamavārds. Arī sešpakā visur investīcijas bija svītrotas. Visur, kur tika runāts par investīcijām, beigu beigās mēs šo vārdu svītrojām. Daži kolēģi uzskatīja, ka nevar palielināt uh, izdevumus, uh, Eh, ja jūs cenšaties konsolidēt izdevumus, bet investīcijas nav tādi paši izdevumi kā citi. Protams, programmas turpinās nepieciešams mazināt valsts izdevumus, bet ir daudzas iespējas veikt investīcijas, un šīs iespējas būtu jāizmanto valdībai, bankām un arī investīciju bankai jo šis investīcijas ir ražīgas, tās ir investīcijas nākotnē. Ja mēs tās neveiksim, tad bezdarbs netiks pārvarēts vēl ilgus gadus. Paldies, turpināsim diskusiju. Itālijas senāts Leti Kunze. Lūdzu. Sicuramente noi cogliamo con plauso i nuovi. Paldies priekšsādātāji. Protams, mēs varam tikai atbalstīt jaunās investīcijas no EIB puses. Bet uzskatu, ka vajadzīgs daudz plašāks atbalsts reālajai ekonomikai. Arī valdībām un bankām vajadzētu iesaistīties. Es gribētu piedāvāt jums dažus piemērus no Itālijas pieredzes Mēs redzam, ka MVU ir grūtāk un grūtāk saņemt kredītus, un MVU taču ir mūsu ekonomikas uh, stūrakmens. Pašlaik kredīti tiek piešķirti daudz retāk nekā iepriekš. Uh, tie ir samazinājušies par 70%. Mēs aizbildināmies ar valsts parāduma pieaugumu un ar to, ka jāmazina izdevumi bet ir nepieciešama partnerība, kas iet tālāk par atbalstu struktūra reformām. Nepieciešams atbalstīt MVU. Protams, mums ir tagad noteikumi par jauno darba vietu izveidi, bet noteikumi ir tikai daļa uh, risinājuma. Mums ir vajadzīgs arī noieta tirgus MVU Un mums jāparūpējas par to, lai uh, visiem uh, MVU būtu piekļuve finansējumam. Pašlaik mēs neizdarām pietiekošo spiedienu uz bankām. Un, kā es teicu, 70% MVU nesaņem vajadzīgo finansējumu. Vajadzētu izstrādāt norādes un normas par kredītu piešķiršanu. Jānosaka, eh, cik lielu eh, daļu no savā kapitāla bankas drīkst aizdot. Bet, ja mēs neko nedarīsim, tad Itālijā nekas arī nenotiks. Valdība eh, neko nevēlas darīt, un Eiropas komisija arī skatās caur pirkstiem uz pašreizējo situāciju. Pašlaik pirms vēlēšanām notiek tāda kā ad hoc finansēšana. Nelielas dāvaniņas tiek piedāvātas vēlētāju grupām, eh, bet tas neatrisina pamat problēmas. Kā es teicu, mums ir nepieciešama tagad skaidra likumdošana, eh, lai varētu atmaksāt eh, šos finansējuma parādus MVU Eiropas Savienība pašlaik neskatās uz to, kas notiek dalību valstīs un nerisina šīs problēmas. Paldies vārds uz ten kungam no Polijas parlamenta. Dziņ dobri. Pažmaistvā maujas. Labdien, tāms un kungi. Šiet, ka šajās debatēs nevelda plašs optimisms, taču mēs nedrīkstam aizmirst ka Eiropas Savienība, vai tas būtu sociālais vai ekonomiskais modelis, ir daudzu pasaules valstu sapnis. Un es domāju, ka ja mēs paraugāmies uz mūsu šodienas situāciju, tad uh, ir protestētāji uh, neatkarības laukumā Kievā. Mums, protams, ir jāatbalsta tie cilvēki. Un tad ir arī, tā tad ir cilvēki, kas raugās uz Eiropu kā uz uh, vietu, kur var veiksmīgi dzīvot. Nedrīkstam to aizmirst. Un ja mēs paraugāmies uz to, kam Eiropa ir izgājusi cauri, tad te nav runa tikai par ekonomisko krīzi, arī citas lietas. Un es domāju, ka šais debatēs kaut kā piekri, pietrūkst. Uh, proti krīzes cēloņi. Mēs zinām, ka bija problēmas finanšu tirgu, un krīzi stiprināja tas, ka daudzi elementi vairs nebija kontrolējami. Un mums, protams, ir jāatgro, jāatgriežas uz stabiliem pamatiem, tomēr arvien pastāv problēmas finanšu tirgu, par kurām ir vērts vēl padomāt. Ļoti nekonkrēta uzticēšanās banku uh, sektoram. Labi, ka ir banku, Eiropas banku uzraudzības iestāde, taču ar to vien nepietiks. Es domāju, ka kopā ar ASV un eh, mums ir jābūt līderiem labāks finanšu uzraudzības jomā, jo citādi mūsu centienus mazinās spekulācijas citās jomās. Un tad vēl ir runa par demogrāfisko situāciju, kā uh, uztvers mūsu paveikto nākušās paudzes piekļuve izējuma materiāliem, enerģijas nodrošinājums, tur vēl ir daudz darāmā. Uh, mums ir sajūta, ka investīcijas šajā jomā samazinās, un es uzskatu, ja mēs nerīkosimies ātri, tad nelielā izaugsme, kur piedzēvojam šodien, novedies pie stagnācijas un tad pie lejupslīdes. Un es domāju, ka mums, Polijā, protams, būs jāturpina reformas. Mums būs pastāvīgi jāizteno reformas, lai var panākt rezultāts. Toči. Gribēju arī norādīt, ka šajā diskusijā būtu ļoti svarīgi salīdzināt situāciju tajās valstīs, kur bija jāveic restruktūrācija, un tām valstīm, um, kur šīs, šie pielāgojumi bijuši ļoti sāpīgi. Un varbūt, ka mums pat mums ir jārunā par zinām konfliktu, jo atgriešanās pie attīstības varētu novest uh, pie um, situācijas, kad sociāla izdevuma būs tikai apgrūtinājums valsts budžetā, vai arī varbūt mēs eh, redzam savādāku risinājumu, ka mums eh, sociālo pakalpojumu sistēma ir jāveido efektīvāka, un varbūt mums ir nepieciešams veidot publiskās privātās partnerības. Un ir vajadzīgas programmas, kas atbalsta jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Katrā ziņā. Es, es tūlīt beigšu. MVU arī nepieciešams atbalsts, un es uh, gribēju norādīt, ka ir nepieciešams atbalstīt ražošanu kopumā, jo šī ražošana ir amortizējusi krīzi un um, tādēļ mums vajadzētu to atbalstīt. Paldies! Kirus. Paldies! Tagad vārds Paulu Gerģēri no Itālijas senāta. Yes, thank you very much. Liels paldies! Es domāju, ka galvenā atšķirība starp ASV un Eiropu ja palūkosimies to, kas notika pēdējos gados, ir investīciju tendences. 2008. gadā krīzes sākumā ASV investīciju līmenis bija uh, uh, visai liels un tagad vēl lielāks nekā 8. gadā. Mēs Eiropas Savienībā nevaram sasniegt šo 8. gada līmeni. Un pirms mēs runāsim par reālo ekonomiku, mums vajadzētu runāt par to, kā atsākt investīcijas. Investīcijas ir mūsu prioritāte. Tieši tāpēc, kā vajadzētu runāt gan par pieprasījumu, gan par piedāvājumu. Un uh, mēs zinām, ka investīcijas ir pamats izaugsmes paktam. Uh, kas tika pieņemts 12. gada jūnijā izaugsmes paktā, bija runa par 120 miljārdiem eiro. Uh, tas bija tas paredzētais lielais grūdienis ekonomikai, bet tas viss ir tikai uz papīra un palicis uz papīra. Protams, investīciju banka veic svarīgu darbu, bet ar to nepietiek. Mūsu priešlikumos, ar kuriem vēlamies veicināt investīcijas, vajadzētu izdarīt kaut ko konkrētu. Es nezinu, kāpēc mēs vairs nerunājam par projektu obligācijām, garantijas no Eiropas budžeta, kas bija paredzētas infrastruktūras projektiem, transnacionālajiem tīkliem šāda veida investīcijām. Mēs zinām, ka šādi projekti varētu piesaistīt daudz lielākus līdzekļus nekā pilotu projekti, ko sponsorēja Eiropas komisija. Mēs zinām, ka dažas dalību valstis, jo īpaši kreditoru valstis, nevēlas to atbalstīt, bet mums vajadzētu tomēr uh, atsākt darbu pie šiem priekšlikumiem, jo tie ļautu mums atjaunināt izaugsmi. Un tālāk. Priekšstādājs cenšas pārtraukt, un runātājs turpina. Nesen komisijas priekšstādājs Barozu runāja par iespēju izveidot tādu kā mini zelta likumu, proti iespēju neiekļaut budžetā Eh, izdevumus projektu līdzfinansēšana, ja tie ir saistīti ar kohēzijas politiku un trans-Eiropas tīklu izveidi. Šāda el elastība būtu ļoti svarīga dalību valstu līmenī, bet mēs neesam izmantojuši šo piedāvājumu un pat ja būtu iespējams izmantot šādu noteikumu, tad tomēr ir pārāk daudz dažādu ierobežojumu un šķēršļu. Tāpēc, lūk, šie divi priekšlikumi būtu jā, jāizrunā no jauna, lai investīcijas atkal būtu ekonomikas politikas centrā. Paldies no Beļģijas parlamenta Giganēkungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Mēs konstatējam šodien, ka arī Beļģijā investīcijas samazinās, ekonomika uh, stagnē. Un, uh, protams, krīze bija stagnācijas cēlonis. Mēs uh, ar taupības pasākumiem varējām ļaunākās sekas novērst, un tagad mums vajadzētu tomēr optimizēt arī ieņēmumus. Bet uh, mēs redzam, ka bankas nevar vairs finansēt ekonomiku, kā tām būtu jādara. Tas nevēlas ieguldīt līdzekļus uh, tirgu, nevēlas uh, riskēt. Pie tā novedusi krīze. Tad vispirms par privāto finansējumu. Tad, protams, mums ir EIB, mums ir uh, valsts uh, finansējums, bet mums vajadzētu piesaistīt arī privāto sektoru, lai bankas atkal darbotos tā, kā tas bija paredzēts. Um, mēs runājām par finanšu darījumu nodevu, bet arī tas nozīmē, uh, ka bankas, kas spekulē finanšu tirgos, gūt, gūst peļņu un uh, tā būtu jāpliek ar nodokli. Tad mēs runājām par banku uh, parādu atdalīšanu no valsts parādiem. At, arī tas būtu viens solis uz saprātīgu banku lomu. Daudzi kolēģi runāja par investīcijām un par to, uh, kā mēs uh, varētu izkļūt no krīzes, mazinot uh, sociālās jomas izdevumus. Uh, bet Eh, tas taču neatbilst mūsu ekonomikas modelim. Mums vajadzētu parūpēties tieši par sociālo un vides politiku. Mēs varam veicināt arī eh, rūpniecības izmaiņas, proti pārēju uz zaļāku un sociāli atbildīgāku ekonomiku. Un visbeidzot par eh, enerģētiku. Protams, enerģētikas izaicinājumi ir milzīgi arī klimata jomā. Beļģijā mēs katru gadu iepērkam par 20 miljārdiem uh, kurināmā. Un runa nav tikai par mājokļu apkuri. Mums ir nepieciešams veicināt atjaunīgās enerģijas uh, izbūvi, uh, lai mūsu ekonomika varētu funkcionēt efektīvāk un labāk. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Καρίμα. Paldies vārds Karimā kundzei no Somijas parlamenta. Arvoisa puhemies, haluan... Paldies priekšsēdātāji. Es gribētu pievērsties zaļās ekonomikas lomai un investīcijām, ko šajā nozarē var veikt Eiropas investīciju banka. Mēs tagad daudz runājām par energoefektivitāti, par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Pie tā mums vajadzētu piestrādāt, vajadzētu veicināt jaunās tehnoloģijas un zaļās darba vietas. Tas varētu ļaut mums arī risināt problēmas ar maksājuma bilanci. Protams, pašlaik notiek ļoti plašas diskusijas par Eiropas nākotni. Mums šajās diskusijās aktīvāk jāiesaistās. Tas būtu svarīgi arī nacionālajiem parlamentiem. Mēs zinām, ko mums izmaksāja krīze. Somija ir viena no tām valstīm, kas ieguldīja lielus līdzekļus krīzes risināšanā un svarīgi būtu, lai spēles noteikumi visur būtu vienādi, un lai mēs parūpētos par eirozonas nākotni. Mēs apzināmies, ka šie risinājumi nav vienkārši. Ir valstis, uh, uh, kas uh, ļoti cieši no nabadzības, bet arī Somijā labklājības līmenis samazinās, arī pie mums pieauga bezdarbs arī pie mums sabiedrība noveco, vairāk un vairāk ir pensionāru, un ir ierobežojumi tam, ko mēs varam sasniegt ar pašreizējo ekonomisko modeli. Mēs tam veikuši ļoti plašas reformas Somijā, un tas joprojām notiek. Es domāju, ka visiem vajadzētu veikt struktūrālās reformas. Paldies! E, to logo ehi. Tagad vārds Karielo kungam. Sī, grazie, prezidente. No Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji. Šodien vēlos secināt, ka te ir runa par pierādziņa un pātadziņas metodi. Šāda metoda tika pievēr, piemērota dzīvniekiem, taču Eiropas Savienības pilsoņi nav nekādi dzīvnieki, pret viņiem tādai būtu jāizturas. Paskatīsimies uz investīciju klauzulu. 22. novembra Eirogrupas sanāksme. Uh, sanāksmē uh, vicepriekšsēdētājs Olī Rēns izteicās, ka <clears throat> pastāv bažas, ka Itālija, Itālija ir jāparedz šāda investīcija klauzula. Ja kāda valsts dalībvalsts ne, neīsteno vienošanos, tā zaudēs savai valstī paredzētās investīcijas, Itālija nevēl šādi tikt sodīta. Tas nozīmē, ka jūs patiesībā pret dalībvalstīm izmantojat šo pātadziņas un pierādziņu metodi. Tā te ir runa par dzīvnieku uh, pieradināšanu. Paskatīsimies, kāda ir situācija. Itālija, tāpat kā citas valstis, ir veltījusi milzīgus upurus, cik vien ir iespējams. Šī soda sankcija, kas tiek uh, pieminēta tīri neobjektīvi ņemot vērās ekonomiskos un politiskos rādītājus valstī, liek apšaubīt uh, leģitimitāti, jāpārskat šī vienošanās, jāizvairās no tā, ka tādi komisāri Kolī Rēns ne, nelietīgi izmanto viņu pilnvars un jāsniedz investīcijas reālajai ekonomikai uzņēmumiem. Pēdējais runātais ir Anderson kungs no Zviedrijas parlamenta. Tack, herr ordförande. Eh, vi diskuterar ofta krisens uppkomst och... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par eh, krīzi un kāpēc tā mūsu valsts ir skārusi tik smagi. Tiešām eh, kredīti iespējas ar viens samazinās. Vismaz tā izskatās dilēma ir saistīta ar Eiropas ekonomiku, ar uzticēšanos iespēju Eiropas ekonomikai. Šī uzticēšanās ir pazudusi, taču nāk, Eiropa ir nākotne. Paskatīsimies, kā notiks ekonomiskā atkopšanās dažās valstīs un uh, kā arī uzticēšanās atgriežas Visas valstis var attīstīt savu ekonomiku zem Eiropas Savienības lietas sarga šādā aizsardzībā. Mēs varētu vienkāršot institūcijas, tās padarīt mazāk birokrātiskas, tā lai mēs varētu palīdzēt uzņēmumiem. Ir jādecentralizē uzņēmē darbība. Tieši tas uh, uzņēmēji veido uh, darba vietas. Nevis, kas cits ļoti maz darba vietu izveido paši politiķi vai politikas. Tāpēc ir daudz jāizbrīvē manevra telpa uzņēmēji darbības garam. Tad mums ir jāstimulē investīcijas. Citiem vārdiem sakot, akcents ir jāliek uz uzņēmē darbības gara stimulēšanu. Mums jāpalīdz uzņēmumu dalībās ir pārējais, ir tikai papildi faktors. Paldies! Tagad vārds Skiklunas kungam, lai viņš atbildētu uz otrajā jautājuma kārtā uzdotajiem jautājumiem. Well, there were various points. Uh... Te izskanēja vairāki komentāri. Viens temats bija saistīts ar tirgus trūkumiem, citiem vārdiem sakot, bankas daudzo regulējumu dēļ vairāk uztrauc par uh, kapitāla um, testu iziešanu nekā uh, aizdevumu sniegšanu. Un te pašā laikā mēs zinām, ka Eiropas tiesību aktos ir paredzēts vairākas iespējas investīcijām, aizdevumiem, inovācijām, maziem vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc mums Eiropas līmenī kaut kas ir jādara, garantiju sniegšanai. Un Eiropas investīcija banka arī ar to ir nodarbojusies. Tā ir bijis starpnieks ar aizdevējumu MVU, sniedzot garantijas risku gadījumā. Šādā līmenī e, e, nav tā, ka risku ir daudz. Eiropas līmenī riskus, eh, kā par eksistēšanu var uztvert tikai bankas, reāli viņi nav. Tas pats attiec uz projektu obligācijām. Kad es uz šeit strādāju Eiropas parlamentā, mēs daudz pie tā strādājam. Un es kā bijušais deputāts varu sacīt, ka mēs bijām vīlušies par to, ka neesam pavirzījušies uz priekšu šajā jomā. Un vēl viens punkts, uh, kuru minēja Itālijas, Itālijas kolēģis mazais zelta likums. Mēs tam ticam, jo tas balstās uz principu, ka par spīti nepieciešamajiem samazinājumiem izdevumos ir dažas jomas, kuras nedrīkst aizskart, tajā tam jāsniedz atbalsts un jāiz, jāsniedz iespēja. Uh, investīcijiem, kā saka arī angļu valodā, nedrīkst eh, līdz ar baļas ūdeni izmest arī bērnu ārā. Tātad mērķis nav samazināt izdevumus paši par sevi, bet gan nodrošināt izaugsmi. Bez izaugsmes eh, valstī samazinās arī nodarbinātība. Ar to tad es arī beigšu savu stāšanos priekšsēdētāju kungs, vai tad tagad laiks ir noslēgumam? Jā. <clears throat> Secinājumu es gribu sacīt, ka ir jādara vairāk. Nepietiek ar jau padarīt. Mēs nevaram vienkārši noskatīties eh, uz šiem nodarbinātības rādītājiem. Šķiet, ka uh, bezdarba līmenis ir nostabilizējies, un tomēr tas ir pārāk liels. Mums ir jārīkojas gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Es neesmu bankas priekšstādātājs, es esmu uh, valdes loceklis. Padomu darbosies šai jomā, un mums šeit ir jārīkojas, nevis vienkārši jānoskatās, ne, ne, neko nedarot. Paldies, turpin priekšstādājs Kiklons kungam. Tagad uh, mums ir pusdienu pauze. Atgādināšu, ka pusdienas ir pirmajā stāvā un atgriezīsimies pie darba pulksten 15.